Nous reprenons nos travaux. Sāksim darbu. Saskaņā ar darbu kārtību ir uh, paredzēts uh, Jorge Ferēra paziņojums, kas ļaus mums uh, iepazīties ar darbu, kas ir veikts attiecībā uz Eiropas Savienības iemaksu iestrādāšanu dalību valstu budžetā pētījums tika publicēts 2014. gadā. Uh, budžeta komitejas pārstāvis Dehāna kungs uh, sekoja līdzi šim pētījumam un uh, strādāja līdz pat uh, šī uh, ziņojuma pabeigšanai. Tagad dodu vārdu Nuņisa Ferē kungam. Paldies! Paldies, ka uzaicinājāt man šeit ierasties, un es jūs iepazīstināšu ar ziņojumu. Slaidījums redzami uz ekrāna, bet uh, Nu, tur nav nekas sarežģīts, es domāju, ka varat lasīt līdzi. Šis pētījums tika izstrādāts, lai atklātu, kā dalība valstis risina šo jautājumu un kādas ir arī šīs um, attiecīgi um, sekas tam, kā dalībvalsts rīkojas ar ieņēmumiem um, un kāda ir resursu sadala. Esam veikuši šo pētījumu. Kopš tā laika, manuprāt, situācija ir gājusi uz priekšu, jo pētījums tiešām bija svarīgs. Bet to lasot, reizēm ir sarežģīti salīdzināt dažādas valsts. Mēs skatījām dažādo valstu situāciju, dažādās valodās. Mūsu mazajā komandā Prieks, ka bija jau daudzas valodas aptvērtas. Tomēr mūs pārsteidza lielais haoss, um, kāda ir attieksme pret budžetu, un um, tas jau liek domāt par nākamajiem darbiem. Šobrīd atstāšu šo uh, pētījumu Monti, Mario Monti ziņā augst līmeņa grupai par resursiem, bet Nu, es ceru, ka ņems vērā šajā pētījumā mūsu atklāto. Ziņojums izskatās um, garlaicīgs, jāsaka, bet nu, tam ir zināmas sekas. Pavisam ātri īsi iepazīstināšu jūs ar punktiem, svarīgākiem punktiem ziņojumā. Neskaidrošu, kā darbojas paši resursi, jo tādā gadījumā um, sanāks nekad nepabeigsim. Te vairāk par uh, pašu vēstījumu ziņojumā kā tādā. Kā jau es minēju, sistēma ir visai haotiska, un arī skaidrošu, kāda ir mūsu veiktās analīzes rezultāti attiecībā uz tēriņiem. Nedaudz iepazīstināšu jūs arī ar diskusiju par resursu klasifikācijas reformām un kā un kādēļ dalībvalstīm tas būtu jādara. Gribētu nedaudz arī runāt par diskusijas ietekmi uz resursiem, kāds varētu ietekmēt situāciju. Nedaudz parunāsim par to, ko nozīmē neto bilance esošajā situācijā un iepazīstināšu jūs ar zināmiem konceptiem, kas varbūt ziņojumā ir pavirzījušies nedaudz priekš. Un tad runāsim arī par saistībām un maksājumu apropriācijām, kas varbūt varētu atrisināt daļu no problēmām, kas mums ir ar budžetu katru gadu. Bet, nu, sākumā šīs heterogēnais raksturs, kas tad īsti notiek? Mēs raudzījāmies uz 2014. gada kontiem situāciju visās dalībvalstīs, mēģinām saprast, kā notiek uh, šī grāmatvedības puse, kā informācija tiek ievadīta un kā um, tiek rēķināts um, tātad, šis saņemamais finansējums un piešķiramais. Ir tikai trīs izņēmumi, bet kopumā Eiropas Savienība pārsvarā šīs um, iemaksas vispirms nonāk um, valsts budžetā un kļūst par tēriņiem. Gandrīz neviena valsts nepiemēro pašu resursu ideju Eiropas Savienības budžeta iemaksām. Un tā var būt arī NKI iemaksa, tīri juridiski var teikt, ja tā tiek piešķirta Eiropas Savienībai, tad ir šis skaidrs nodalījums starp uh, nacionālo ieņēmumu un uh, tātad uh, šo piešķīrumu Eiropas Savienības budžetam, kas dažās dalībvalstīs tā, tā tiek īstenots. Vēl kāds elements ir tas, ka no Eiropas Savienības budžeta saņemtie līdzekļi ļoti atšķirīgi tiek klasificēti, tādēļ ir ļoti grūti mm, izsakot, kā tas tiek um, reģistrēts, un um, arī tas rada caurskatāmības trūkumu un problēmas ar uh, transparents un sarežģījums. Un dažos budžetos iemaksas un saņemtā uh, līdzekļi vienkārši tiek uh, ierēķināti uh, kā ieņēmumi valsts budžetā, jo tas ir balstīts uz pašresursu aprēķiniem, bet daža, daļa no šīs naudiņas nenonāk valdībai, tā tiek piešķirta pētījumiem vai kam citam, bet tā tas tiek ierēķināts un vēlāk arī norādīšu, kuros gadījumos tā ir. Un ļoti reti tiek uh, ņemti vērā ieguvumi no Eiropas Savienības tēriņiem. To redzam arī nacionālajos kontos, kā arī vietējos kontos. Bieži vien pirms vēlēšanām vai pirms budžeta gada beigām uh, daudzās pilsētās ir um, jaunas ietves pārliktas vai uh, um, reizēm savukārt kā reiz policija liek um, papildus sodus, lai kādus robus apslēptu. Tas nozīmē, ka budžets nav tiešā veidā saistīts ar šiem ieguvumiem, ar um, saņemto tātad no tēriņiem. Un tā ir ļoti plaši izplatīta problēma, kā to pretstatā tam, kā rīkojas uzņēmumi bieži vien vai valsts kase. Uh, um, ja valsts kas um, tā rīkotos, tad uh, pēc dažiem gadiem nebūtu tev vairs nākotnes. Bet uh, nedaudz vēlāk pieskaršos arī sekām. Tātad tas nav tikai saistīts ar IKP. Tālāk par iemaksu klasifikāciju. Kā jau es minēju, tad pārsvarā šeit ir valsts tēriņi, un tikai Francija, Vācija, Austrija un Bulgārija ir izņēmumi kas daļu no ieņēmumiem jau iepriekš, tātad eh, pirms tas tiek nosūtīts Eiropas Savienības budžetam, tie netiek uzskatīti par valsts ieņēmumiem. Kas attiecas uz PVN, tur situācija nedaudz atšķirīga, jo PVN ir iemaksa un um, muitas savienībā tas notiek jau pašā tātad avotā, tad muitas savienība nekāda mums problēmas tur nerada, tur standarta situācija, bet PVN gadījumā situācijas atšķiras tas eh, tiek dažādi reģistrēts, jo tas ir virtuāls, bieži vien nav sasaistīts ar eh, PVN reālo un ir dažādās budžeta kategorijās dažādās valstīs. Tādēļ ir grūti to uzskatīt par tēriņiem, bet jebkurā gadījumā tas ir uh, transfers no valsts budžeta, tādēļ bieži vien tas tiek uzskatīts par tēriņiem, nevis par iemaksu Eiropas Savienības budžetā. Kas attiec uz saņemtajiem līdzekļiem? It's still on, on governments. I have done. Um, uh, this no, uh, this is the page didn't pass. Sorry. Okay. Huh? So the, the uh, so I have here some. Nu, šeit esmu uzskaitījis vairākus gadījumus. Beļģija, Čehija, viss šīs valsts ir izskatīts. Beļģijas gadījumā, piemēram, Viņi ir um, tātad um, iemaksas balstos PVN un NKI, un tāpat arī Luksemburgas gadījumā. Uh, daudzos citos gadījumos iemaksas ir uh, tātad valsts tēriņi, bet dažādās tēriņu kategorijās. Kategorijas atšķiras citās valstīs iemaksas ir kā tēriņi starptautiskajām organizācijām ierēķināti, citur vispārēji pakalpojumi, citur vēl kas cits. Es nezinu, ka arī šīs uh, budžeta pozīcijas atšķiras, un jāsaka, nu, tiešām ļoti sarežģīti bija saprast, skatīt visu valstu gadījumus. Apvienotā karaliste šīs iemaksas um, vispār neuzrāda savā ziņā nemaz. Tur parādās tikai teorētiskā bruto vai neto iemaksa, kas tiek uh, noņemta tad no bruto iemaksām, un tad tā parādās kā valsts tēriņi kontos, un tā arī šī atlaide tiek rēķināta, un tad bilance parādās valsts kontā, un arī tā mums šķiet ļoti tāda interesants gadījums, interesanta situācija. Rumānija um, šķiet ir konsultējusies uh, apvienotajā karalistē, jo um, tā ir vienīgā vēl papildus valsts, kas izmanto šo sistēmu, nu, visticamāk šāda kopīga pieeja ir bijusi. Tālāk par saņemtajiem līdzekļiem. Vācijas gadījumā tas parādās tikai valsts kontos, tad, kad tas um, iziet cauri valsts budžetam. Tātad reģionālā līmenī tas nonāk federālajās zemēs, un um, šeit ir jāņem vērā tātad parādīšanās budžetā. Apvienotā karaliste veids aplēses, balstoties virs, visu finansējumu, neatkarīgi no tā, kas to saņem. Šeit ļoti interesanta pieeja izmantota. Vācija, Francija, Luksemburga parasti uh, tātad reģistrē, tomēr neuzskata Eiropas Savienības uh, saņemtos līdzekļus kā valdības ieņēmums, valsts ieņēmums, tātad šeit ir atšķirīga attieksme, tas neparādās šajā pašā kontā, naudiņi it kā ieplūst, bet viņi nodala Eiropas Savienības un nacionālās līdzekļus. Tātad Eiropas Savienība ir atšķirīga, uh, atsevišķi uzskaitīta. Vairumā valstu tātad tie ir valsts ieņēmumi un tad tie tiek tērēti dažādās gan kategorijās, dažādos veidos, tur lapusēm gari dokumenti jāpēt, lai saprastu, jo nu, tātad uzskaita grāmatvedība notiek dažādi dažādās valstīs. Kādas ir sekas? Būtu vērtīgi, varbūt teikt pat būtiski, vienoties par to, kā klasificēt ieņēmumus un iemaksas Eiropas Savienībā un nodalīt to no valsts līdzekļiem un uzskaitas tīrī varbūt uh, redakcionāli tādā gadījumā, kas attiec uz pašresursiem, tad NKI būtu resursi, kas ir tiešā veidā piesaistīti Eiropas Savienībā. Tas būtu ļoti vērtīgi arī transparences nolūkos. Nu, un eh, palīdzētu arī man, cilvēkiem kā man, kam pēc tam jāiepazīst ar valstu kontiem un uzskaitu. Tas tiešām palīdzētu. Neto bilances um, izmantošana kā tēriņa ir ļoti problemātiska, problemātisks jautājums, jo es varu iedomāties um, sarunas par Eiropas Savienības budžetu. Nu ir viena lieta, ka viena valsts skatās neto bilanci, bet ja visa kontu sistēma ir saistīta, balstīta uz neto bilanci skatu, tad var vest sarunas vispār. Nu, manuprāt, tās ir tiešām apšaubām un ļoti grūti saprast, kādēļ tāda pieeja ir tēriņi, ir ieņemtie uh, līdzekļi, bet ja šī neto summa tiek norakstīta kā valsts izdevumi, bet gal galā mm, tātad valstī nemaz īsti nenonāk, nu, tiešām arī politiski ir ļoti sarežģīti un arī apgrūtina pašresursu reformu. Šeit tekstā šķiet trūks kāds vārds, par to ļoti atvainojos, bet um, valstu kontu standarti un budžets, kā arī NKI aplēses, mums jāsaprot, ka, nu, nav, neesam īsti pārliecināti par precizitāti, tur ir tāda relatīva precizitāte, tādēļ jābūt piesardzīgiem. Es domāju, kā tas ietekmē šīs piešķirtās atlaides. Uh, Esmu specializējies budžeta jomā ļoti sen un tiek aprēķināts, cik tad ir jāmaksā, cik ir saņemts atpakaļ. Un, nu, arī tur tas precizitātes līmenis aprēķiniem visai interesants, tālāk arī PVN un NKI kaut kāda 0,00%, bet ja paraugos uz NKI ap, aprēķinu kļūdas rādītājiem, nu, parasti NKI ir pat šie rādītāji zemāki nekā kļūdu rādītāji, bet, nu, tu pie tā vēl strādā, pēc kad mēneši varbūt būt, būs precīzāk atbildes sniedzama. Un vēl kāda lieta. Domāju gan par klasifikāciju, gan arī par ikgada budžeta procedūru, kā tātad budžets tiek uh, rēķināts uh, katru gadu, procedūras tiešām ļoti sarežģītas, varbūt dalībvalsts varētu pamainīt šo sistēmu par ieņēmumu piešķiršanu. Viena no problēmām, ar ko dalībvalstis saskaras, ir tas, ka naudiņa, kas tiek novirzīta Eiropas Savienībā, ir balstīta uz maksājumu apropriāciju rei, aprēķiniem, bet tās nav tās pašas, ko izmanto komisija, tās ir zemāks, un tad attiecīgi vienmēr rodas konflikti. Var jau būt, ka šiem piešķīrumiem vajadzētu būt balstītiem uz pilnīgiem aprēķiniem, un tad pēc tam notiek tātad šāds atpakaļējošs aprēķins, tad mēs varētu izvairīties no konfliktiem un no tā, ka dalībvalstīm ir jāmaksā. Bet beig beigās, ja ir jāveic maksājums, tad, kad dalībvalsts ir projekts pabeigusi, tad ir jāmaksā. Tādēļ nesaprot šīs cīņas reizi trijos uh, mēnešos. Kā jau es minēju, tad visās valstīs ir um, jānodala šis resursu sadalījums Eiropas Savienības, Eiropas Savienības un nacionālajie līdzekļi, tad būtu atsevišķi likumi, lai būtu arī transparence. Un, kā jau es minēju, tad neto bilance uh, budžeta un kontos, tātad ieņemtajiem līdzekļiem un izdodamajiem, nu, manuprāt, uh, katrs reģions to varētu darīt, katrs cilvēks jau tad varētu sākt strīdēties par neto apjomiem. Uh, nacionālajos um, kontos tas nedarbojas. Un kādas būtu sekas, kāda ir ietekme uz resursiem, pašresursiem? Ir dažas lietas, kas šajā ziņojumā vēl nav iekļautas, pie tām vēl strādāju, bet nu, tas ir aktuāli jebkurā gadījumā. Varam iedomāties, ka mums būs šis reziduālais NKI neatkarībā no no tā, kādas būs reformas, pozitīvi no tādos realistiskos um, konceptos, bet, nu, jā, šāda pienācīga uzskaita ir tiešām ļoti svarīga. Tā noteikti ir jāizmanto nākotnes sarunās par budžetu, runāt par ieņēmumiem un izdevumiem. Vēl kāda lieta šeit, um, tad jāapšauba tiešām neto bilance kā koncepts, jo te mēs vairs nerunājam par ieguvumiem Eiropas Savienības budžetā, IKP kontekstā, tirzniecības kontekstā. Budžets mūsdienās ir krietni sarežģītāks nekā pirms 30 gadiem, tādēļ, ja es paraugos uz resursiem un to, kā dalībvalsts pieeja finansējumu un kā tas tiek reģistrēts, nu, jāsaka ar um, to, kādu budžetu šobrīd veidojam, nu, nav īsti vairs pamatot šāda pieeja. Eiropas Savienība ir pa palielinājusi arī finanšu instrumentu skaitu, uh, Tagad tas ir sasaistīts ar Junkera plānu. Es kā zinu, ka tikai uz diviem gadiem, bet ja paraugāmies uz šiem mobilizētiem līdzekļiem, tātad nevis uh, ietekmi uz IKP un tirzniecību dalību valstīm vienmēr ir bijis viena alga, uh, kāda ir Eiropas Savienības iegūma domāt par saviem resursiem. Bet viena lieta, ko dalību valstīm gan nevajadzētu tā aizmirst, ir tas, ka šī perioda finanšu instrumenti, tajā skaitā arī tas, ka uh, Junkera plāns un budžeta garantijas pastāv, nu, šeit mēs runājam par simtiem miljardiem eiro, kā paralēlējiem līdzekļiem, kas kalpo kā investīcijas, un projekti visticamāk nesīs ieņēmumus pēc tam, tātad tādēļ tās ir uzskatāms par investīcijām, un šādu instrumentu plūsmas ir ļoti atšķirīgas, tam ir attiec, atšķirīga arī at, ietekme uz neto bilanci, kas tad būs labuma saņēmēji Junkara plānā. Pirmajos sešos projektos viens uh, um, tātad uzsākt Spānijā, citi Ziemeļvalstīs, un te mēs runājam par simtiem miljardu, kas uh, plūst, uh, um, tātad ir kaut kur, bet šie apjomi atšķiras. Nu, man šķiet, ka mēs varētu runāt par 700 miljardiem visā periodā, kas tiek mobilizēti privātajam sektoram. Uh, Un tas nozīmē, ka šeit mēs runājam par tieši to pašu apjomu, kas tiek izmantot neto bilants aprēķiniem. Nu, nav savietojama šīs divas pieejas vairs. Nav vairs viens eiro uh, tātad um, ieguvumi, viena eiro iemaksas, un mm, ka tas būtu tas mobilizētais apjoms. Situācija ir mainījusies. Un tādēļ, manuprāt, um, būtu arī kas jāmaina mums. Un, kā jau es minēju, tad uh, ziņojuma nobeigumā ir norādīts, ka būtu labāk, ja dalībvalstīs būtu labāka um, uzskaita, un katru gadu šīs spriedzi tādējādi varbūt samazinātos. Man ir neliels bažas par to, kas noticis pēdējo gadu gaitā, kad uh, laikraksti runā, ka um, uh, Eiropas Savienības budžets ir um, vairs nav kontrolējams, un tas vairs uh, tātad maksājumu apropriācijas pēdējos 20 gadus. Nu, es nezinu, kad bija pēdējā reize, kad viss bija kārtībā, bet tā nav. Tādēļ, manuprāt, lai saglabātu veselo saprātu pētniekiem, kā man, aicināt gan parlamentu, gan padomi rast uh, tādu labāku veidu, kā veikt uzskaiti. Paldies! Merci! Paldies! Lielas paldies par šo prezentāciju. Tātad eh, te bija runa par eh, valsts eh, līdzekļiem, kas tiek ieguldīti Eiropas Savienībā, un kādā veidā tiek uh, iegrāmatotas dalību valstu iemaksas Eiropas Savienības budžetā, Eiropas dalību valstu uh, budžetos. Tātad, ja es domāju par eirozonu, tad īstenībā ir pat tā pārsteidzoši iedomāties, ka uh, Eh, šie konti netiek vesti vienādi. Mēs eh, nerunājam vienā valodā eh, ekonomiskajā dzīvē. Liels paldies par šo prezentāciju. Iespējams, ka Eirostat beidzot ķersies klāt saviem pienākumiem, bet jāatzīst, ka Eirostat līdzekļi ir ierobežoti. Mm, Eirostat ļoti labi darbojas makroekonomikas jomā, bet Eurostatam ir grūti pārbaudīt dalību valstu uh, grāmatvedību. Šķiet, ka uh, Eurostat varētu kļūt par tādu kā vispārēju grāmatvedības iestādei Eiropas Savienībā. Mēs redzam arī, ka uh, progress uh, šajā jomā nav ievērojams. Mēs nevaram mūsu grāmatvedību padarīt cauradzamu mūsu pilsoņiem. Vai Levandovska kungs ir mūsu vidū? Nāsmu viņu redzējis šorīt zālē, bet deprē kungs ir klāt, lūdzu. Paldies, priekšādētāji. Ar ļoti lielu interesi izlasīju šo pētījumu vajadzēja arī ieguldīt diezgan daudz darba, tāpēc, ka šeit ir daudz uh, lapu, kas ļoti precīzi un detalizēti izklāsta situāciju dažādās dalībvalstīs. Pēc uh, izlasīšanas man ir trīs jautājumi. Pirmkārt, piekrītu uh, pētījuma autoriem attiecībā uz to, ka vajadzētu harmonizēt to, kā Eiropas dalībvalstu budžetos uh, tiek uh, iegrāmatot augstas iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Esmu ļoti daudz strādājis eh, savā valstī pie budžeta, un te es eh, vadīšos pēc Beļģijas eh, piemēra. Tātad pirmkārtām mums ir ieņēmumi, un ar šiem ieņēmumiem mums vajag uh, nodrošināt iemaksas Eiropas Savienības budžetā. Tad, tad varbūt tas ir naivi, bet uh, Eh, Bēļģijas budžeta eh, loģika ir tāda, ka iemaksas Eiropas Savienības budžetā ir izdevumi. Es eh, gribētu zināt, kā jūs nonākat pie loģikas, kas norāda, ka šī situācija ir savādāka. Tātad es skaidroju savu pozīciju balstoties uz pieredzi strādājot budžeta jautājumos. Tātad no vienas puses ir ieņēmumi, uh, Un ar šiem ieņēmumiem mēs veicam dažādus pārskaitījumus, mm, iemaksas un tā tālāk. Nu, vismaz nacionālā budžeta līmenī situācija ir šāda. Otrakārt, ja es pareizi sapratu Eiropas Savienības ieņēmumus, kas tiek ieguldīti pēc tam federālā līmenī, tad jūs atzīsiet, ka šeit arī nav harmonijas. Šeit jūs dodat uh, elastīgumu dalību valstīm attiecībā uz budžeta sastādīšanu. Es gribētu zināt, kāpēc uh, šādā gadījumā uh, situācija ir atšķirīga no ieņēmumiem. Treškārt, attiecībā uz pašu resursiem. Ja es uh, tagad rezumēju jūsu priekšlikumus, tad mums var būt pašu resursi, un jūs, protams, dodat priekšroku PVN. Bet Jūs sakāt, ka īstenībā sākumā varbūt vajadzētu atrast sistēmu, kur pašu resursi būtu dalību valstu iemaksas. Vai varbūt mana interpretācija nav pareiza? Es sapratu, ka sākumā, ja tiek nodrošināta tā harmonizācija attiecībās budžeta sastādīšanu, tad E, šīs iemaksas no dalībvalstīm Eiropas Savienības budžetā varētu tikt uzskatītas kā mūsu uh, pašu resursi. Vai es arī pareizi saprotu, ka šajā otrajā posmā, tad, kad mums būs pašu resursu sistēma, kas balstās uz PVN, uh, mums eh, vajadzētu saglabāt arī eh, vietu eh, nacionālā budžeta iemaksām. Ja veicot budžeta sastādīšanu vajadzēs atrast finanšu līdzekļus, kurus nenodrošina PVN, tad vajadzēs nodrošināt arī papildu iemaksas. Tātad, uh, varbūt gada gaitā vajadzēs paaugstināt PVN likmi, lai nodrošinātu vajadzīgo budžetu. Vai eh, šādu loģiku jūs izmantojat, eh, sagatavojat savus priekšlikumus? Lūk, priekšādētāji, šie būtu mani komentāri un jautājumi. Paldies, eh, Nuņas Ferērkungs, vai jūs vēlētos atbildēt mūsu referentam? Jā, atbildēšu angļu valodā. Okay, on, uh, on the harmonization. Par harmonizāciju runājot un iemaksām Francija un tās valstis, kas ir piešķīrušas um, tātad, šādi naudiņu Eiropas Savienībai, tur vairāk jārunā par klasifikāciju brīdī, tātad, kad finansējums tiek uh, ieņemts, tad daļa tiek reģistrēta, iegrāmatota kā iemaksa Eiropas Savienībā. Nu, tur tie ir jārunā par to, ka ir skaidra šāda budžeta kategorija, tā vietā, lai būtu ieņēmumi un tad attieksme, kā tātad iegrāmato iemaksas budžetā, ka tas katrā valstī notiek atšķirība un uh, visās nu, tātad valstīs arī šīs pozīcijas atšķiras. Uh, budžetā, un tas tīri ir transparents jautājums, iegrāmatošanas procedūra, lai šādā veidā kaut kā konkrēti norādītos procentu rādītājus. Tātad tas, ko jūs vaicājat, specifisku konkrētu budžeta līniju, eh, kas ir līdzvērtīgas nozīmīgas, līdzvērtīgas statusa. Jā, jā, tieši tā. Un, ja atļausit, nu, piemēram, Francijā, kas notiek? Mm, gatavojot budžetu, nu, tur tiek uh, kopējās uh, summas norādītas, uh, kopējā fiskālie resursi, un tad, lai nonāktu pie izmaksājumām summām, tiek atskaitīti, atskaitītas tās iemaksas, kas iet uz Eiropas Savienības budžetu. Citiem vārdiem sakot, tie nav izdevumi, nu, tie kā tādi prognozētie, prognozētie pārskaitījumi tiek klasificēti. Un tad laika gaitā tas, eh, šie pārskaitījumi tiek veikti eh, pilnā mērā, nepilnā mērā, eh, un šī nauda tiek pārskaitīta Eiropas Savienības budžetā. Jā, Francijā tiek izmantot tieši tāda pati procedūra, uh, lai piešķirt līdzekļus arī reģionāliem budžetiem, tādēļ arī nacionālā līmenī ir pozitīvi, ja ir sistēma, kur vienkārši ir skaidrots, kur tad vispirms šī naudiņa nonāk, tad, kad tiek um, izstrādāts um, šis um, nodoklis vai citi veidi, kā nodrošināt. Nu, tīri um, par, runāt par kontu transparenci, par to, cik viegli ir saprotams, tas ir tas svarīgākais. Un jūs uh, runājāt par tēriņiem, jautājāt, Nu, zināmā mērā to varētu harmonizēt, tomēr tur um, situācija sarežģītāk, ne visi saņem vienādus tātad, līdzekļus, ieņem. Nu, arī būtu, ka varētu tur kaut ko atrasināt, bet uh, mēs primāri koncentrējamies uz iemaksām, jo tas ietekmē resursus un diskusijas par pašu resursiem. Tāds bija um, pētījuma pamats, tātad tas ir um, svarīgākais, kāds ietekmē pašresursus, diskusijas par pašresursiem. resursiem. Ja atļausiet, ir vēl arī cits jautājums, tātad kā, kā slēgta eh, kontas eh, valstī šis datums, kad eh, rēķini tiek noslēgti, grāmatas tiek aizvērtas, tātad tas ir notiek atšķirīgos datumos. Jā, tā tas ir. Par PVN pavisam ātri runājot. Pētījumā iekļāvām PVN, un mums lūdz arī runāt par to, ko tas īsti nozīmēs šobrīd strādā pie pašresursu ziņojuma. PVN ir vien, viens no veidiem, viens no risinājumiem. Un varbūt vajadzētu vēl vienu pētījumu par PVN detalizēti veikt. PVN, manuprāt, ļoti vērtīgs, bet par NKI runājot, es nedomāju, ka tas tik viegli pazudīs. Tas var būt vērtīgs tad, kad um, nākas mainīt prioritātes. Viena no problēmām, kas mums ir ar budžetu, ir tāda, ka um, pasaulē mūs ietekmē ļoti daudzas lietas. Uh, mums ir jā, jānonāk pie stabila budžeta um, tādā mainīgā pasaulē, tādēļ um, tas var būt ļoti vērtīgs instruments. Un NKI šis instruments varbūt būtu nepieciešams, lai arī uh, nogludinātu atšķirības starp to, kā cilvēkiem, kā, kāda ir attieksme um, pret um, pašu resursu atšķirībām. Varbūt šādi var šo instrumentu izmantot. Un otrkārt jāsaka, ka Eiropas Savienības budžetam ir daudz papildus saistību, kas nav reģistrēts, un tādēļ šeit mēs varam ESFM, Grieķijai un citām valstīm varbūt uh, radīt zinām stabilitāti. Tā nav naudiņa, kas ir budžetā, tā nav jāpiešķir, bet ja kādai valstī ir default situācija, tad tas ir uh, jāmaksā. Bet ja balstāmies uz resursiem, nu šie NKI resursi būs vienmēr. Nu, kas, kā tad garantēt to, ka valsts veic šīs iemaksas? kā mm, reglamentēt eh, šo izmaksu veikšanu, kā turēt valsts pie vārda, tā teikt. Kā to panākt? Referents kungs. Nu jā, tas ir eh, jautājums, kas ir pārdomu vērts. Eh, bet, nu, tā gan izskatās, ka mēs šeit atšķirīgā, ar atšķirīgu izpratni pieejam šiem jautājumiem, šeit pat šajā parlamentā, kā tiek gatavota bilance Eh, ir, ir dažādas izpratnes. Viena aizstāv vienu pieeju, cita citu, jo, lūk, ir specifiski ieņēmumi, specifiski izdevumi, eh, kā garantēt eh, šo, šo, to, ka iemaksas tiek veiktas. Ir eirozona, ir valsts, kas nav eirozonā, tā kā šī izpratņa atšķirība ir ievērojama. Nu, tas ir mans jautājums. Es, ne, es neaizstāvu vienu vai citu variantu. Atbildi. Nu, jā, tas ir eh, nopietns jautājums, par kuru jārunā nākotnē. E SFM, tātad eh, darbība tiek garantēta no Eiropas Savienības budžeta. Lūk. Tieši tāpēc arī Briti saņēma brīvbaļēti Grieķijas situācijā. Bija aizdevums 7,5 miljardi. Viņiem, eh, viņi iekļāvās šai, šai maržā. Uh, Viņiem bija savi griesti, kurus viņi nepārsniedz, un kaut kam nojot greizi, tad apvienotā karalista lec kājās un saka, nē, mēs netaisāmies maksāt. Bet eh, būs, būs citi momenti, citi aspekti, tādas dīvainības. Uh, nu, piemēram, ja valsts eh, bankrotē, kas to apmaksā? Valsts pati savu bankrotu apmaksā. Un tad šī Britu, Britu mm, atlaide apmaksā, nu, no tās nekā vaļā netikt. Mm, ja, un pat ja kāda cita valsts uh, bankrotē, pieņemsim, ka tā nav eirozonas, uh, Briti maksā, bet pēc tam dabū to naudiņu atpakaļ. Tā kā beigās, beig, beigās viņi neko nesamaksā. Nu, lūk. Te ir nepieciešams rast uh, eh, konkrētu atbildi. Nesolu, ka tas notiks uh, tuvākajā laikā, bet, nu, tas notiks. Tāpat arī jūs vaicājāt, vai gainīt ar uh, nacionālais koprodukts ir, ir labs atskaites punkts ehm, pamats aprēķiniem. Nu, es esmu domājis gan šā, gan tā. Gatavojot šo atzinumu, nu, nācā secināt, ka gainīt, nu, tas ir ar saviem plusiem, bet redziet, eh, kaut kādus jaunus resursus mēģinot ieplānot, eh, reglamentēt, nedomājiet, ka līdz ar to jūsu dzīve būs uh, vienkāršāka, skaistāka, nē, gluži otrādi, tāpat būs kašķi par likmēm, uh, un nacionālais eh, šis te eh, mm, ko, koprodukts eh, arī gan nozīmēs to, ka būs ārkārtas situācijas, kad būs vajadzīgi ārkārtas līdzekļi, tāpēc, nu, drīzāk ir jāskatās, kā šos līdzekļus organizēt tādā veidā, lai tas atbilstu valstu iespējām tos nodrošināt, lai tas atbilstu ES mērķiem, uzdevumiem, funkcionēšanas īpatnībām. Uh, bet eh, tagad apgalvot, ka, lūk, mēs esam izdomājuši metodi, kas, kas brīnumainā kārtā visas problēmas mums noņems, nu, tā jau ir, tā jau ir tāda fantāzija, tātad gainī, gross national income, valsts eh, tātad kopieņēmumi, nu, tas nav tas sliktākais variants. Deprēkungs. Nu, es tomēr vēlos atgriezties pie sava jautājuma. Nu, ja pieturamies pie šīs hipotēzes par lielākiem pašresursiem. Nu, pieņemsim, ka tas tiek darīts, ka tiek noteikts, ka tas ir lūk noteikts procents no uh, e, PVN. Un šī likme tiek noteikta, teiksim, uh, budžeta sagatavošanas sākumā. Un tad pēkšņi gadās kaut kāda nelaime, kaut kāda katastrofa piemeklē Eiropu, un uh, par visu jau ir panākta vienošanās. Kā tad tiks rasts risinājums, vai tiks mainītas PVN likmes, lai nu, tā pastarpināti šo, šo līdzekļu pieplūdumu norganizēt. Manā ieskatā RNB iemaks, nu, tas ir tāds uh, ārkārtas risinājums. Nu, nu, man nav, nav citu variantu, ko jums piedāvāt. Nu, resursu jautājums, resursu jautājums, tas uh, ir tas, kas mums uh, ne, neļauj gulēt pa naktīm, tā tas tiešām ir. Un, lai kādā sarunā mm, piedalāmies, nu, tur vienmēr ir kaut kāda, uh, kaut kādā piekāpšanās no vienas puses, kaut kāda ietiepšanās no citas puses. Uh, tas viss ir tāds, tāds uh, smalks uh, kompromisu dzīpars. Uh, ka beigās tāds, tāds eh, mazliet samocīts izskatās, jo beigās nebūs eh, laimīgs eh, tā īsti neviens, ne Pauls, ne Pjērs, ne Žaks. Un, mm, ja mēs šo, šo slogu uzliksim uz sabiedrības pilsoņu pleciem, nu, tad, tad sabiedrība būs neapmierināta, ja tautsēmniecība, tad citi būs neapmierināti. Um, ja kādam ir jāliek nauda galdā, tad, tad sākas kurnēšana. Un, eh, lai būtu kā būdams eh, šis britu risinājums, tā teikt, viņu gadījumā, nu, tas ir eh, nepiedodams, tas, tas tā nedrīkst turpināties. Nākamais kolēģis vēlas izteikties priekšsēdētāja kungs. Jā, tik tiešām vēlos sumināt šī atzinuma autoru. Nevaru jums neko izšķirošu vēstīt šai rītā Eh, īstenībā ir skumjāk nekā izskatās. Nu, kā tagad eh, turpināt darbu, nu, kā organizēt eh, šos ieņēmumus? Neviens negrib piekāpties, neviens negrib pirmais šai, šai spēlē piekāpties un, un mm, tāpēc mans jautājums ir tāds, vai šeit gadījumā nevar runāt par kaut kādām likumsakarībām vai šī slavenā 3% konverģences likmē, vai, vai to gadījumā nevar kaut kā internalizēt. Tas ir jautājums, ko šodien vēlos uzdot. Nu, protams, protams, visa negodprātīgā rīcība, krāpšanās ar, ar PVN, visas šīs lielākas vai mazākas ļaunprātības ar PVN. Arī te ir plašs darba lauks, Tikai tad mēs varēsim runāt, ka Eiropā eh, ir eh, panākt vienošanās par caurskatāmu mm, budžeta mm, izpildes eh, kārtību sistēmu. Jo caurskatāmība, kolēģi, nozīmē un garantē arī vienlīdzību, taisnīgumu. Neskaidrā situācijā notiek, notiek dažādas nelikumības un, un ļaunprātības Tā kā paldies par to, ka mēģināt eh, kaut ko darīt lietas labā. Jā, paldies jums, varu visādā ziņā piekrist jūsu emocionālajiem izteikumiem, bet tagad nākamajam kolēģim vērts. Paldies arī es. Domāju, ka šis atzinums ir ārkārtīgi interesants. Nu, zināmā mērā no harmonizācijas mums neizbēgt, tas ir nepieciešams. Nu, ir vēl sešas valstis atlikušas, kurām šis atzinums nepieskaras. Tātad. Mana valsts nav aplūkota šajā atzinumā. Līdzās vēl dažām citām, bet tas nenozīmē, ka mūsu valstī viss notiek eh, brīnišķīgi, jo ir, ir eh, mums pilsētas pašvaldības, kas ir eh, neto saņēmēji, nevis iemaksātāji. Ticis locīts PVN vārds. Šajā sakarā var teikt lūko. Protams, ka starp valstīm ir atšķirīgas pieejas eh, PVN iekasēšanā. Vienas valsts robežā var būt dažādas PVN likmes - 10%, 25%, arī ar to ir jārēķinās. Ir eh, tātad eh, nodokļu maksātāji, kas maksā 5% un ir tie, kam pienākas 10% likme kaut kādus apstākļus ņemot vērā. Nu, lūk, un, ja vērtējot to, cik tālu at, at, atzinums pieskaras eh, pašu resursiem, tad, eh, lūk, PVN tiek minēts kā, kā tas eh, brīnuma avots, ieņēmumu avots. Neapšaubāmi, PVN ir arī no nu, tāda ārkārtīgi iecienīta blēžu un ļaunprāšu uh, Um, nozare, tur, tur tiek izdomātas ļoti atjautīgas schēmas, un tāpēc šeit ir izlēmīgi, aktīvi jāstrādā, lai, lai um, šai krāpniecībai tiktu pielikts punkts. Redziet, PVN ir, ir principā kā tāds uh, uzaicinājums uh, izdomāt kaut kādu viltīgu schēmu, lai nemā, nemaksātu uh, nodokli. Tāpēc principam ir jābūt, ka PVN nu, maksā gala patērētājs, gala labuma guvējs. Paldies! Paldies! Nu, lūk, jā, jums ir spīdoša ideja par to, kā reformēt PVN sistēmu Eiropā. Tagad Taranda kungs. Paldies priekšsēdētājiem! Līdzīgi visiem citiem es tiešām novērtēju šai atzinumā izvēlēto pieeju tiešām ir labi un prātīgi paskatīties uz to, kas notiek un ko būtu jādara labāk, citādāk, bet es vēlos paspēt solīti uz priekšu. Citādāk tas viss izskatās eh, pēc Monty Pythona skeča, ko, ko grāmatvežu dziesma, ko viņi dziedāja. Mums ir tātad jāpievēršas, jāfokusējas uz saviem resursiem, saviem ieņēmumiem. Citādāk turpināsies eh, šī, šī eh, absurdā, absurdā dēja, absurdais teātris, eh, kamēr mūsu elektorāts, mūsu pilsoņi kļūs arvien nepacietīgāki un neapmierinātāki. Un manā izpratnē tieši Eiropas nodoklis vēl līdzās CVNam nu, arī ir brīnišķīga ideja. Nu, piemēram, ka katrs pilsonis gadā samaksā vienu uh, eiro. Tas ir eh, sīkums, tas nav nekas salīdzinot ar tiem nodokļiem, ko mēs samaksājam savai valstī. Un lūk, mums jau būtu mm, gandrīz pusmiljards par to jau kaut ko var izdarīt, var, var kādu pieņemt darbā, kādam darba algu samaksāt. Tā kā, lūk, ja pilsoņi maksā tieši šo, šādu nodokli, tad viņi, protams, interesēs par to, kur viņu naudiņa paliek, kas par to tiek eh, paveikts. Citādāk pilsoņi nejūt šo tiešo saikni ar, ar, ar Eiropas līmeni, tas viņiem ir svešs. Tā kā es domāju, ir jāsāk ar sīkiem solīšiem. Sāksim ar jautājumu komisijai. Cik naudas ir iztērēts Mario Monti augstu līmeņa ekspertu grupas uh, darbībai Eh, trīs gadu garumā, cik sējumus ar dažādām rekomendācijām viņi ir eh, spējuši ģenerēt. Paldies, paldies, Taranda kungs. Eh, un tagad beidzamais komentārs no manas puses. Paldies, Ferēra kungs, par to, ka atnācāt pie mums. Tik tiešām budžeta jautājumi, jaunu nodokļu jautājumi izraisa emociju vētru. To ir neiespējami pārunāt bez, bez emociju izvirdumiem, un ir skaidrs, ka tieši šodien ir pienācis laiks vērsties pie valstīm un prasīt, lai valstis savus, savus bilances iesniedz tādā vienotā, pārskatāmā, labi izlasāmā, nesamudžinātā veidā Uh, lai valstis ieņēmumus, izdevumus uh, liek vienās un tās pašās, uh, tajās pašās kategorijās, lai nenotiktu kaut kāda miglas būšana. um, tur kaut kāda runāšana par, par 3% vai, vai kādām citām likmēm, nu tas jau ir sekundāri. Tāpēc mūsu komiteja jums referenta kungs, nu nezinu, vēlas eh, dot eh, ceļam aizē eh, vēlmi, lai dalībvalstis beidzot sāktu nopietni iet uz, uz, uz, uz budžetā bilances sagatavošanu pēc vienotiem principiem, lai budžeta prezentācija iesniegšana notiktu harmonizētā veidā. Es nezinu, kā to ir iespējams dabūt gatavu ar kaut kādu direktīvu, regulu, palīdzību valstis piespiest pie sienas Citādāk Eirostats eh, mums ik, ik mīļu brīdi žēlojās, ka nu, tur dati nav salīdzināmi, kaut arī īstenībā ir gan salīdzināmi. Principi spēles noteikumi visiem ir vienādi. Stabilitātes un izaugsmas pakts, eh, revīzijas eh, palātā pret visiem attiecas vienādi auditējot to, to budžetus. Un, un, un šis, nu, šī tradīcija, kā valsts kaut ko ir darījušas, nu, tām, tā, tā, tām nav loģiska pamata pastāvēt arī turpmāk, jo vajadzība ir liela. Citādāk turpināsies šī, šī um, diparošana kontu, tāda um, piefrizēšana, rezultātā iegūstot kaut ko, kaut ko samuģinātu. Mēs gal galā esam šeit, lai šī saruna turpinātos, lai tā netiktu nobāzta kaut kur dziļā atviltnē. Tā kā jums, eh, referent kungs, kopā ar Levandovska kungu ir eh, šis svētais pienākums tagad eh, gādāt, lai, lai šīs idejas netiktu pamestas novārtā. Jā, paldies. Droši vien jūs iepriecinās tas, ka man, pie manis vērsās nevis tur Eiropas institūcija, bet izmisuši cilvēki. Un tagad gatavojam augstu līmeņu grupu, kuru būs valsts budžetā speciālisti no Eiropas, no pasaules valstīm, lai uh, tieši par Eiropas nebūšanām runātu. Eiropā ir šī te European System of Public Accounts, bet tā nekādā veidā neattīstās. Valstīs uh, ieražas un tradīcijas ir dažādas un nav iegūstams salīdzināms pārskats visas tās kategorijas, pozīcijas un tā tālāk, jo nekur nav pazudušas. Nu, lūk, Eirozonā, Eirozonas apstākļos tas ir bīstami. Ja ir jāsteidzas kādai valstī palīgā, tad ir būtiski, lai viss būtu pārskatāmi un, un precīzi noskaidrojums. Lūk. Tālāk pavisam īsi par PVN. PVN ir viens procents eh, no, no, no kopējā iekasētā PVN. Un, jā, nu tā pelēkā zona, tā, tā, tā citās valstīs e, kļūdas likme, pieļaujamā kļūdas likme ir, ir 2%, e, bet Eiropas līmenī 20%, tā kā saprotiet paši, ka tā turpināt nevar. Tālāk par šiem 3%, eh, vai tas eh, kaut kā ietekmēs eh, stabilitātes un izaugsmas pakta kritēriju izpildi. Nu, šeit būs nepieciešams turpmāks pak, darbs. Eiropas izdevumi, ieņēmumi mm, ļauj beigās aprēķināt deficītu. Un zināmas savstarpēja iekšējā ietekme šeit var būt. bet eh, tā ir niecīga. Nē, esmu aprēķinājis, kāda šī ietekme ir eh, reāli. Tas prasītu papildu rēķināšanu. Tā kā jā, tas ir darbiņš, kas ir jāizdara. Tālāk, nu, tieši nodokļi. Nu, mums jau bija doma, ka izmantot eh, nacionālo koproduktu kā atskaites punktu, nu, arī šeit var visu pilnīgi atklāti, caurskatāmi aprēķināt cik no katra pienākās, cik procenti kur nonāk. Nu, nav jau grūti to visu tā teorētiski uzburt, bet, nu, redziet, valstis pasaka nē, un ar to arī viss apstājas. Cārskatāmība, nu, tas, tas praksē izpaužās dažādi, dažādas summas un, un kategorijas un pozīcijas dažādās nesalīdzināmās ailītēs nonāk Un, ja runājam par šo augstu līmeņa grupu eh, un to, cik tas viss maksā, no nu, es alaži esmu iestājies par eh, līdzsvaru starp eh, izmaksām, ieguldījumu un, un iegūto rezultātu. Tā kā man ir ceri, mana cerība ir tāda, ka būs labi. Deprēkungs, jūsu galvārds. Es pieņemu zināšanai jūsu ierosinājums priekšsādātāji tos eh, visādā ziņā atbalstu. Un, eh, nu, noslēdzot šo sarunu, eh, vēl, vēlos novēlēt visu to labāko mūsu referentam. Jā, paldies, paldies Monti kungam par paveikto, vēlam veiksmi turpmākajā darbā. Nu, varbūt jūs darbs ir mazliet šai grupā nepateicīgs, bet ticiet man, mēs to spējam novērtēt 19. novembrī būs eh, sanāksme visiem, kā Monti grupas eh, dalībniekiem, tā tiem, kas tajā nepiedalās, un eh, mūsu referentu uzaicināsim tad vēlreiz mūsu vidū. Tik tiešām nekas nebeidzas, tas ir drīzāk liela, plaša darba cēlienas sākums. Mēs paši iestājāmies par to, lai uh, Uh, budžets tiktu izpildīts godprātīgi, lai tiktu ievērētas uh, IFRS normas, lai nenotiktu krāpšanās un netiktu mesta negodprātības un aizdomu ēna uz Eiropas institūcijām. Uh, to ir iespējams nodrošināt, piemērojot skaidrs, nepārprotams, universālus uh, grāmatvedības un bilances sastādīšanas principus. Tas, lai ir mūsu svēts uzdevums, Tas ir tas, ko eh, mēs šajā, šajā mandātā, šajā sasaukumā vēlamies izdarīt. Tagad aicināsim mūsu vidu profesoru Fionu Beveridžu un doktoru Firātu Čengizu. Viņi mums eh, prezentēs eh, sava darba augļus, kā Eiropas Savienības budžets var sekmēt dzimumu līdztiesību nu, ļoti tāds nopietns pētījums. Eh, FAM komiteja to savulaik pasūtīja. Te ir eh, veikta plaša budžeta analīze, tieši vērtējot pēc eh, tā, cik tālu tas nodrošina dzimumu līdztiesību sešās dažādās rīcības jomās. Redziet, dzimuma līdztiesība nevienmēr ir, ir praksē īstenota lieta. Uh, trūkst caurskatāmības, netiek izmantoti indikātori, ir nepieciešams sistemātiskāk ievākt datus. Šis pētījums ir pieejams angļu, franču, vācu valodās. Šis pētījums tika pasūtīts Blaumeyer un Fans, tātad šim te pētniecības institūtam. Viņi sadarbojas ar Liverpools Universitātes tiesību un jurisprudences eh, koledžu. Un, eh, lūk, dod vārdu Fionai Beveridžai, procienījumai profesoras kundzei. Viņa ir komentāro un sociālo zinātņu fakultātes eh, dekāne, specializējas sociālajās tiesībās tieši dzimuma līdztiesības jautājumos un ir vairāko zinātnisku rakstu autore. Doktors Firats Čengis arī darbojas Uh, Liverpūles universitātē un pievēršas uh, citiem uh, pārvaldības segmentiem, daudzlīmeņu pārvaldībai, konkurencei un dzimumu līdztiesības jautājumiem. Tā kā lūdzu, cienījamie profesori, Patricija Sulīna ir mūsu vidū, viņa vada Gender Mainstreaming Network un izteiksies pēc tam, kad mūsu viesi būs uzrunājuši. Nu, kurš sāks? Thank you very much. Paldies. Paldies arī komitējai par doto iespēju prezentēt mūsu pētījumu rezultātus par uh, dzimumu līdztiesības budžetu Eiropas Savienībā. Um, our objective was to, um... Mūsu mērķis bija izpētīt, kā varētu izmantot uh, šādu budžetu Eiropas Savienības budžetā, un mums uh, bija arī uzdevums izstrādāt metodoloģiju un paskatīties, kā uh, budžets nodrošina Eiropas Savienības mērķus cimu līdztiesības jomā. Savu pētījumu veicām no janvāra līdz mājiem 2015. gadā. Galvenokārt strādājām birojā, bet mēs intervējām arī Eiropas komisijas darbiniekus un citas iesaistītās puses lai saprastu, e, kāda metodoloģija būtu piemērotākā un lai mūsu rezultāti būtu efektīvi. Liels prieks būt šodien klāt un prezentēt mūsu darbu. Kāpēc vispār šāds dzimumlīdzniecības budžets ir vajadzīgs? E, kāpēc komisija ir ieviesusi šādu budžetu budžeta procesā un kā tas var palīdzēt? Šāda veida budžets var mums palīdzēt labāk izpētīt budžetu, lai saprastu, kā varētu izpildīt augsta līmeņa solījumus, kas ir iekļauti līgumos. Ja būs nauda, tad budžetā varēs arī domāt par to, kā šie mērķi tiek sasniegti, kā nauda tiek piešķirta un izmantota. Šādā veidā var veicināt un uzlabot atbildīgumu par dzimumu līdztiesību visās budžeta jomās. Mēs uh, sagaidam, lai šie, šīs apņemšanās, kas ir iekļautas līgumos, atainojas arī praksē. Protams, ir jāuzlabo arī ziņojumu gatavošana, kas ļautu mums saprast, kāds progress ir panākts simulīdzniecības jomā. Tāpat arī mēs saprastu, kādas stratēģijas jau ir pieņemtas. Īsnībā šāda veida budžets mums paver iespējas gan parlamentam, gan arī citām iesaistītajām pusēm saprast, kāds ir progress augsta līmeņa mērķu sasniegšanā eh, dzimumu līdztiesības jomā. Tātad šāds dzimumu līdztiesības budžets ir pārvaldības rīks, kas īstenībā uzlabo demokrātisko atbildīgumu budžetam. Savā pilotpētījumā mēs izstrādājām metodoloģiju, kas balstās uz spēju pieju. Šī metodoloģija ļaus parlamentam un citām iesaistītajām pusēm izskatīt eh, dažādas budžeta iedaļas un saprast, vai dzimumlīdzniecības jautājumi tiek apskatīti uh, budžetā un vai budžets tiek izmantot šiem mērķiem. Tātad šī spēju pieeja norāda uz to, ka mēs uh, pakāpjamies soli atpakaļ un mēģinām paskatīties, kādi tad ir dzimumu iesiesības mērķi, kas ir iekļauti līkumā. Pēc tam mēs pietuvojamies budžetam un skatāmies, kādi pasākumi un uh, kādi mēri ir iekļauti budžetā, kas ļautu panākt progresu attiecībā uz uh, noteiktajiem mērķiem. Tātad mēs prezentējam metodoloģiju mūsu pētījumā, un savā pētījumā mēs arī parādām, uh, kāda ir dzimuma līdztiesības ietekme, eh, ko var panākt ar šīm budžeta iedaļām. Savā pētījumā mēs mēģinam parādīt, kā tas varētu darboties, un mēs arī gribētu saprast, vai šīs metodoloģijas piemērošana um, ir noderīga attiecībā uz dažādām budžeta iedaļām. Mēs izskatījām dažādas budžeta iedaļas un konstatējām, ka Daudzos gadījumos trūkst datu un informācijas, līdz ar to progresu izvērtēt ir sarežģīti. Šis ir ļoti liels ierobežojums, un mēs gribētu vērst jūs uzmanību uz šo jautājumu. Ja dzimuma līdzēsības budžets tiktu iekļauts budžetā, tad vajadzētu nodrošināt, lai trūkstošie dati tiktu uh, sagatavoti un lai uh, Eh, tiktu noteiktas stingrākas prasības attiecībā uz datu ievākšanu un prezentēšanu. Mēs gribētu norādīt, ka šie dati ir ļoti svarīgi arī eh, tālākajā budžeta darbā. Mūsu rekomendācijas arī ļautu uzlabot komisijas budžeta un finanšu atbildīgumu. Došu tagad vārdu tālāk savai kolēģei, eh, Firētāja Čenkisai. Paldies, man ir liels prieks, ka varu būt klāt un es eh, mazliet pastāstīšu par mūsu metodoloģiju un galvenajiem secinājumiem. Ziņojumam ir pielikums, kur mēs skaidrojam metodoloģiju daudz detalizētāk. Jūs 16. Eh, lapasē varat iepazīties arī ar attiecīgu tabulu. Kā jau Fiona skaidroja, mēs eh, izmantojām iespēju pieju, tātad tā ir tāda kā cilvēciska pieeja un mūsu uh, galvenais mērķis bija nepievērsties naudai vai līdzekļiem, bet gan domāt par darbībām vai aktivitātēm, kas dzīvi padara daudz bagātāku vīriešiem un sievietēm. Un mēs skatījāmies arī, cik tā vīrieši un sievietes var izmantot šādas aktivitātes. Mēs šīs aktivitātes iedalījām piecās daļās. Tātad šīs aktivitātes visas ir vajadzīgas, lai cilvēka dzīve būtu pilnvērtīga. Uh, Šīs aktivitātes var būt saistītas ar sabiedrību, tāpat arī te var būt runa par uh, mājas darbiem, par ikdienas darbiem, par ģimenē pieņemtajiem lēmumiem. Tāpat arī šīs aktivitātes attiecas uz politisko sistēmu, piemēram, brīva piekļuve darba tirgumu, izglītībai vai politiskajai sistēmai. Vai ir iespēja paust idejas un viedokļus par politiku? Tāpat arī te ir runa par darbu vidas jomā, par piekļuvi um, pajumtei, par uh, dzīvi harmonijā ar vīdi un uh, dzīvnieku sugām. Tāpat arī te ir runa par resursiem, par iespējām pievērsties hobijiem, uh, reliģijai un tā tālāk. Un beigās, pēc pēdējā sadaļa, te ir runa par uh, fizisko stāvokli, par to, vai ir iespēja dzīvot brīvi, bez iebiedēšanas, vardarbības un tā tālāk. Pēc tam, kad mēs noteicām šīs galvenās spējas, kas eh, dzīvi padara pilnvērtīgu un laimīgu visiem, mēs eh, skatījāmies, kurā budžeta sadaļā tas atainojas. Mēs meklējām arī uh, šīs uh, spējas, kas varētu ietekmēt uh, šo ikdienas dzīvi un kādā veidā, cik intensīvi varētu būt rezultāti. Mēs redzam, ka šādā veidā mēs varam izveidot tādu kā dzimu līdztiesības spektru. Un šādā veidā mēs var, varam arī noteikt uh, ietekmi, kāda ir uz dzimumu līdztiesības mērķu sasniegšanu. Jo augstāk ir šī intensitāte, jo arī lielāka uh, ietekme būs uz šo politikas jomu. Tad, kad mēs bijām pieņēmuši šos lēmumus, mēs meklējām arī politikas lēmumus konkrētajā jomā. Un mēs arī skatījāmies, kādi lēmumi ir pieņemti par līdzekļu tērēšanu un vai ir ņemti vērā šie aspekti Šādā veidā mēs arī atklājām, cik tālu politikas veidotāji ir ņēmuši vērā iespējamo ietekmi uz dzimumu līdztiesību, pieņemot uh, politikas mērķus un lēmumus par līdzekļu tērēšanu. Pēc tam mēs uh, iegājām jau īstenošanas fāzē. Mēs uh, skatījāmies uz saņēmējiem un pētījām, cik tālu vīrieši un sievietes ir guvuši labumu no konkrētās politikas. Beigās um, mūsu pēdējiem secinājumos mēs runājām par trūkumiem un priekšrocībām šajā sistēmā. Tāpat arī mēs um, vēlējāmies nākt klajā ar konkrētām izmaiņām politikā. Attiecībā uz katru punktu mēs prezentējam arī savus secinājumus. Lūk, šādā tabulā tas ir tikai piemērs, kur mēs gatavojam kopsavilkumu par Eiropas Savienības atbalstu nu, vissarežģītākajām sabiedrības grupām. Tātad te ir runa par resursu piešķiršanu visiem cilvēkiem, kas dzīvo nabadzībā Eiropas Savienībā. Mēs redzējām, ka šeit ir jūtama ļoti liela ietekme attiecībā uz personības un sabiedrības sadaļām. Uh, Parasti cilvēki, kas dzīvo trūkumā, jūtas sociāli izstumti, e, cieši dažkārt arī no garīgām saslimšanām, depresijas un tā tālāk. Līdz ar to pamata resursu nodrošināšana viņiem uzreiz palīdz, viņiem tiek paaugstinātas spējas. Tāpat arī mēs redzam, ka šeit ir saikne ar politisko un ekonomisko sistēmu, taču e, šī ietekme ir netieša, jo uh, šīs sadaļas mērķis nav uh, cilvēkiem nodrošināt pārticību un nodrošināt, piemēram, darba vietas. Mēs redzam, ka politika tiek noteikta kā galvenais vispārīgais mērķis augstākajā līmenī, taču mēs nevarējām konstatēt, ka ar to pietiek. Šeit dzimuma līdztiesība nav iekļauta budžetā, un tāpat arī attiecībā uz īstenošanu mums nav datu par to, Eh, kurš īsti gūtu no tā labumu, vai tas būtu vīrietis vai sieviete. Mums arī nav datu par līdzekļu līdztiesīgu sadalīšanu. Mēs skatījām eh, sešas budžeta sadaļas. Tas eh, tika darīts galvenokārt ierobežoto resursu un laika dēļ, un arī tāpēc, ka parlaments bija mums lūdzis skatīt tieši šīs sadaļas. Taču, ja komisija Eiropas Savienības iestādes vēlētos pieņemt eh, dzimu līdztiesību kā principu, tad to vajadzētu attiecināt uz pilnīgi visām budžeta sadaļām, tāpēc, ka visas politikas jomas ietekmē dzimu līdztiesību. Dažās jomās varbūt šī ietekme ir daudz tiešāka un skaidrāk redzama, citās tā ir apslēptāka, taču ja uh, tiek izvēlētas tikai dažas politikas jomas, kas uh, izskatās kā tādas, kuras varētu ietekmēt dzimu līdztiesību, tad rezultāti vairs nav objektīvi. Un tāpēc būs sarežģītāk nodrošināt reāli tiešu ietekmi sabiedrībā. Mūsu galvenie secinājumi ir tādi, ka mums nevajadzētu domāt tikai par skaitļiem, tad te nav runa par resursu piešķiršanu vīriešiem vai sievietēm. Jo īpaši tādās jomās, kur dalībvalstis nevēlas pildīt eh, dzimu līdztiesības mērķus, budžeta metodoloģijas piemērošana varētu nodrošināt eh, dzimu līdztiesības standartus uz vietas. Šeit man ir gan pozitīvi, gan negatīvi piemēri attiecībā uz Eiropas Savienības darbību. Tad jūs sapratīsiet, par ko es runāju. Piemēram, rūpniecības un sociālā dialoga jomā noteikti, ka vēl ir daudz darāmā, lai nodrošinātu sieviešu un vīriešu līdztiesību, vienādu pārstāvību uh, rūpniecības attiecībās. Šādā veidā dzimlīdztiesības jautājumi e, darba devēja un darba ņēmēja attiecībās tiks iekļauti kā augsti prioritāri Eiropas Savienībā. Tas nav ticis e, izdarīts, jo šeit e, dzimlīdztiesība nav iekļauta kā politiskais mērķis. Pozitīvāks piemērs ir apvārsnes 2020, kas uh, arī dod savu ieguldījumu un īstenībā, eh, kur arī es esmu saņēmēja. Mēs zinām, ka zinātnē un izglītībā, jo īpaši augstā līmenī, eh, sievietes nav pārstāvētas eh, pietiekami labi, līdz ar to viņas nevar iesaistīties lēmumu pieņemšanā. Eiropas Savienības iesaistīšanās šajā jomā varētu ilgtermiņā nodrošināt labākus rezultātus un ļautu saprast, kāda ir, kāds ir sieviešu ieguldījums zinātnē. Vēl viens eh, negatīvs eh, piemērs ir Creative Europe, kas nodrošina finansējumu radošajām industrijām, piemēram, plašsaziņas līdzekļiem, audiovizuālajiem eh, uzņēmumiem un tā tālāk. Šajā jomā arī sievietes nav pārstāvētas pietiekami plaši, jo īpaši augsta līmeņa amatos, kur tiek pieņemti lēmumi. Šeit Eiropas Savienībā ir iespēja visu vērst uz labu, nodrošinot dažādus stimulus, nosakot, ka vienāda pārstāvība būtu politisks mērķis. Bet eh, tas netiek darīts, tas nekur neparādās, tāpēc, ka šajā jomā dzimuma līdztiesība nav noteikta par uh, konkrētu mērķi. Kādi tad ir mūsu galvenie rezultāti? Eiropas Savienības līgumā un pamatiesību hartā ir augsta līmeņa apņemšanās nodrošināt dzimumu līdztiesību. Tā ir tāda kā politiska apņemšanās. Bet, ja ir runa par zemāka līmeņa tehniskiem īstenošanas pasākumiem, tad tas, eh, diemžēl, netiek darīts. Piemēram, iekšlietās un attīstības eh, sadaļās šī situācija ir problemātiska drošības mērķi un Eiropas Savienības ārpolitikas mērķi ir paši svarīgākie un tiek aizmirsts par citiem jautājumiem, tā skaitā dzimu līdztiesību. Nodarbinātībā, sociālajos jautājumos, pētniecībā, izglītībā situācija ir labāka, bet tā tomēr nav apmierinoša, jo mēs redzam, ka ir nekonsekvences. Dažās jomās ir ļoti lielas apņemšanās attiecībā uz dzimu līdztiesību, bet citur par eh, šo jautājumu tiek vispār aizmirsts. Šī ir ļoti liela problēma, jo īpaši pēc krīzes mēs saskaramies ar problēmām, kas ir visaptverošas un tās attiecas uz daudzām uh, sociālajām jomām, piemēram, nabadzība, sociālā iekļaušana, uh, seksuālā vardarbība un tā tālāk. Šīs problēmas var risināt tikai ar konsekventu rīcību dažādās politikas jomās. Ja pastāv nekonsekvences attiecībā uz uh, dzimu līdzēcības kā mērķa atzīšanu, tad mēs uh, uz vietas neko nevaram izmainīt. Vēl secinājumi. Dažās jomās budžets sadaļas nav pietiekami caurzemas attiecībā uz politikas mērķiem. Mēs arī neredzam, uh, kādi finanšu līdzekļi tiek nodrošināti konkrētu mērķu sasniegšanai jo īpaši mūs uztrauc eh, tieslietu sadaļa. Agrāk bija konkrētas specifiskas programmas, kuru mērķis bija sasniegt uh, politiskos nosacījumus, piemēram, uh, sieviešu tiesību nodrošināšana ar Dafne programmu. Dafne programma bija ļoti veiksmīga vēršoties pret vardarbību pret sievietēm. Bet tagad mēs redzam, ka tas viss ir samests vienā lielā katlā, līdz ar to uh, nav skaidrības, kādi budžeta līdzekļi tiek piešķirti katra politiskā mērķa sasniegšanai. Līdz ar to pastāv draudi, ka dzimumu līdztiesības jautājumi vairs nebūs prioritārie, tad, kad eh, būs jāpieņem lēmumi par līdzekļu tērēšanu. Tāpat arī budžeta sadaļās nav norādītas saņēmēja grupas. Tas rada problēmas, tāpēc, ka trūkst cauradzamības attiecībā uz finansēšanas lēmumu pieņemšanu. Ko tad mēs noteiksim kā galvenās mērķa grupas, kurām būtu jāsaņem finansējums šajā jomā? Ja mēs to nezinām jau no paša sākuma, tad ir ļoti sarežģīti pētīt īstenošanas posmu, lai saprastu, vai mērķi ir sasniegti Un, lai saprastu, vai cilvēki, kas ir guvuši labumu eh, no eh, šī finansējuma, pie tiešām bija īstās mērķa grupas, kuras, eh, kuras bija jāfinansē šajā politiskajā jomā. Tagad došu vārdu Fionai, kura nāks klajā ar mūsu politiskajām rekomendācijām. Jā, pirmā rekomendācija. Mēs iesakām, ka dzimumu līdztiesība ir jānosaka kā politiskais mērķis visās budžeta sadaļās. Un dzimumu līdztiesības jautājumi ir jāskata kā politikas īstenošanas metode arī visās sadaļās. Tāpat arī mēs vēlamies, lai tiktu piešķirti konkrēti līdzekļi konkrētām darbībām budžetā. Tas ļaut uzlabot caurredzamību. Šorīt jau tik daudz runāts par to, ka budžetā ir vajadzīga lielāka caurredzamība. Tāpat arī uh, dzimumu indikatori un dati ir jāizstrādā sistemātiski un arī jāpublisko. Ko tas īstenībā norāda, uh, kāda būtu šeit uh, šīs komitejas un citu parlamenta komiteju loma? Uh, Lai dzimuma līdztiesības budžeta process būtu adekvāts, vajadzētu nodrošināt, lai visas Eiropas Savienības iestādes un aģentūras izmantotu dzimumu līdztiesības indikātorus un mērķa grupas pieprasot finansējumu. Ir vajadzīga arī disciplīna budžeta pieprasījuma jomā. Komisijai vajadzētu nodrošināt, lai šīs vadlīnijas tiktu ievērotas un lai budžeta projekts būtu pietiekami cauredzams. Eiropas parlamentam vajadzētu izmantot savu lomu budžeta pieņemšanas procesā un budžeta izpildes apstiprināšanā, lai uh, visi uh, uzņemtos atbildību par budžeta sārdzamību. Trīs galvenie jautājumi, kas izriet no pilotu pētījuma. Mēs labprāt eh, zinātu, vai budžeta metodoloģija jums ir noderīga nosakot eh, trūkumus budžeta politikā un mēģinot ar tiem tikt galā. Uh, Eh, kā šos izaicinājumus varētu pārvarēt, vai varētu panākt progresu, sniedzot detalizētāku informāciju, aizpildot trūkstošos datus, padarot visu budžetu caurdzamāku, tā lai augst, eh, prioritārie politikas mērķi tiktu izpildīti un lai budžeta izpildes procesu varētu labāk kontrolēt. Vai šis dzimuma līdztiesības budžets uh, parlamentam šķiet eh, vērtīgs un vai tas dod savu ieguldījumu dzimu līdztiesības situācijas uzlabošanā Eiropas Savienībā? Paldies! Merci, madame! Lielas paldies par prezentāciju. Šis ziņojums ir patiešām interesants. Attiecībā uz budžeta komitejas darbu šķiet, ka uh, mēs uh, nerespektējam dzimumu līdztiesību. Šķiet, ka sieviešu šeit ir vairāk, un mēs redzam arī, ka viņu pienākumi ir ļoti nopietni. Tāpēc uzreiz došu vārdu Patricijai Šulinai. Liels paldies priekšsēdētāji, dāmas un kungi! Ļoti pozitīvi vērtēju šo pētījumu par dzimumu līdztiesību Eiropas Savienības budžetā. Uh, Un gribētu pateikties uh, mūsu kolēģiem FAM komitejā, kas uh, atklāja ar iniciatīvu veikt šo pētījumu. Un paldies jums, ka iepazīstinājāt mūs ar uh, ziņojumu un ka izklāstījāt jūsu rekomendācijas. Lai izpildītu Eiropas mērķus, mums ir nepieciešams gan politisks, gan arī finanšu atbalsts. Un tas arī tas, par ko šodien jūs runājāt. Es domāju, ka noteikti turpināsim arī diskusijas par šo tēmatu finanšu atbalsts šeit gūstams Eiropas budžetā, un tas ir spēcīgs in instruments um, rīcību politikas īstenošanai. Gribētu arī norādīt uz to, ka nu jau vairāku gadu garumā tiek strādāts pie dzimumu līdztiesības īstenošanas. Tas ir viens no svarīgākiem Eiropas Savienības mērķiem, kas bauda arī plašu politisku atbalstu un, kā jau minēja Eiropas komisijas priekšsēdētājs savās politiskajās vadlīnijās. Mm, un tā es viņu citēšu, viņš norādīja, ka dzimuma līdztiesība ir politiska vajadzība, nevis tāda luksusa prece. Protams, ka mēs pastāvīgi turpinām uzdot jautājumu, vai šis politiskais atbalsts ir pietiekams, vai tas vēl nedaudz būtu jāuzlabo. Pētījuma, ar ko jūs mūs iepazīstinājāt, rezultāti, manuprāt, mums visiem uh, sniedz skaidrs idejas un parāda, ka finanšu atbalsts dzimumu līdztiesībai, konkrēti runājot par budžetu, uh, varbūt atpaliek no politiskajām prioritātēm. Un pētījumā tas ļoti veiksmīgi ir gan dokumentēts, gan arī izklāstīts. Turklāt jāsaka, budžets arī nav pilnībā caurskatāms. Nav pilnīgi skaidrs, cik daudz um, līdzekļu tiek veltīti konkrētiem mērķiem, konkrētiem pasākumiem, uh, un arī dzimumu indikātori netiek pienācīgi konsekventi izmantoti, lai vērtētu dažādu instrumentu efektivitāti. Protams, ir jāsaglabā pozitīva pieeja, mēs strādājam, lai situāciju uzlabotu, un iespējams, ka būtu gribējuši redzēt labākus rezultātus. Tomēr, manuprāt, šī pētījuma rezultāti mums visiem kalpos par ļoti labu instrumentu, mēģinot lemt par uh, budžeta struktūru nākotnē. Un nobeigumā paldies jums vēlreiz par ziņojumu. Merci. Merci. Paldies. Vai kāds no kolēģiem vēlētos vaicāt mūsu viesiem? Šī ir jūsu iespēja. Kas uh, lūdz vārdu? Šķiet, ka neviens tādā gadījumā. jāatzīmē, ka šie pētījumi ir ļoti tādi apgaismojoši, tik tiešām šīs atziņas, šie principi mūsu budžetā joprojām nav pilnā mērā iedzīvināti, jo dzimuma līdztiesība tā ir vērtība pati par sevi, tas, tas ir mūsu etiskās nostājas stūrakmens un neskatoties uz visu, ko esam sasnieguši, saruna joprojām norit par to, ka papildu līdzekļu vajadzīgi tam, tam, tam. tam un netiek eh, meklēti fundamentāli risinājumi mūsu budžetā. Jūs tāpat arī uzdevāt mums jautājumus. Jūs mūs aicinājāt, apelējāt pie mums, um, ehm, Patrīsija. Nu, jūs eh, šķiet, eh, Šulīnas kundze, esat tā, kas mūsu pusē šīs lietas vislabāk pārādz kā dzimumu līdztiesības princips tiek īstenots ikdienā parlamenta darbā un citās Eiropas institūcijās mūsu pašu interesēs, Eiropas pilsoņu interesēs. Tā kā paldies jums, dāmas, vēlu jums sekmīgu šī darba turpināšanu. Eh, vai vēl ko varbūt vēlties piebilst, pirms atvadāmies un slēdzam šo punktu? Lielas paldies! Bien, mes chers collègues. Ļoti labi. Nu, no tad varam turpināt darbu. Vēlos jums. Uh, atgādināt par vakardien koordinātoru pieņemto lēmumu. Koordinātori pieņēma divas eh, lēmumus par Eiropas šo te um, globalizācijas pielāgošanās fonda mobilizēšanu. Tas bija viens lēmums, ehm, bija vēl viens lēmums pieņemts uh, ņemot vērā um, dialogu, kurā parlaments ir piedalījies ar dažādiem interesētajiem partneriem eh, likumdošanas procesā. Tas bija viens. Otrs Eiropas ārējās darbības eh, dienests tiks aicināts vēstīt par 123. Eh, panta īstenošanas norisi un piedalīties viedokļu apmaiņā par iespējumu īpaša konsultanta nozīmēšanu, īpaša eksperta nozīmēšanu gatavojoties Kolumbijā gaidāmajai konferencei. Tādus lūk lēmumus vakar pieņēma koordinātori. Tagad došu vārdu mūsu kolēģim Kristoforu. Lūdzu, iepazīstiniet mūs ar savu atzinumu par e solidaritātes fonda mobilizēšanu avansu izmaksu veikšanai 2016. gada budžetā. budžetā. Liels paldies! Tas ir saistībā ar Eiropas parlamenta rezolūciju par komisijas un padomes uh, solidaritātes fonda mobilizāciju, ņemot vērā komisijas ziņojumu no 2013. gada un uh, vienošanos starp trim iestādēm. Un, protams, arī mūsu komitejas atbalsts, kas ir pats par sevi saprotams, atbalsts tam, ka 10% tiek pārvirzīti uz priekšmaksājumu sadaļu, lai atbalstītu tos, kurus skārs dabas katastrofas. Šī fonda mērķis pēc idejas vienkārši sniedz Eiropas Savienībai iespēju uzreiz ātri, efektīvi rīkoties. Un maksimāli 10% līdzekļu tiek izmaksāta priekšmaksājumos, avansā um, cilvēkiem, ko skārus dabas katastrofas. Un, mūsuprāt, um, šis risinājums ir uz pareizā ceļa, arī mēs šajā komitejā esam bieži vien norādījuši, ka procedūras ir pārmēr birokrātiskas, pārējas magnējas, uh, Vienalga, vai mēs runājam par citu fondu, līdzekļu mobilizāciju, globalizācijas fonds, piemēram, kur um, bija pārāk ilgs nepieciešams laiks, lai naudiņu sasniegtu gala saņēmēju. Un šis savukārt būtu veids, kā pātrināt procedūru un pātrināt um, procesu, lai cilvēkiem būtu ātrāka piekļuve šim finansējumam. Maksimālais apjoms solidaritātes fondam ir 500 miljoni eiro un 50 miljonus attiecīgi var izmantot avans maksājumos. Gribētu arī minēt, ka avansa maksājumi kaut kādu problēmu gadījumā um, Eiropas Savienības dalībvalstīm, uh, ja nu būtu kādas problēmas, uh, šīs finansējums ir jāatgriež uh, caurskatāmības un uh, finanšu pārvaldības uh, procedūras ietvaros, un tas nozīmē, ka ar šīs rezolūcijas palīdzību mēs sūtām skaidru signālu, norādot, ka Eiropas Savienības finansējums kļūst par reālu finansējumu šobrīd, tā vietā, lai tie būtu, tas būtu finansējums, kas ir balstīts uz um, birokrātijas, kas rada lielākas problēmas nekā jēgu. Šeit mēs runājam par reģioniem, kuras ir skārušas uh, dabas vai mm, citādas katastrofas, uh, kur ir cilvēki, uh, kam um, finansējums tiešām ir nepieciešams, kuru tie gaida, uh, lai saprastu, kad viņi varēs gūt atbalstu un palīdzību. Turklāt gribētu arī norādīt, ka šī iespējams ir pirmā reize, kad mums būs iespēja izmaksāt avans maksājums. Un tieši tādēļ Eiropas Savienība tādējā tikai pietuvinās pilsoņiem, pilsoņiem, kam ir, um, kas cieši, cietuši dabas katastrofās. Tam vajadzētu radīt labu precedentu arī attiecībā uz citu fondu darbību Eiropas Savienībā, un lielā mērā daudzos gadījumos mēs paši strādājam pie šī pie budžeta izstrādes, pie fonda apstiprināšanas, bet arī tur jāsaka, saistībā ar mobilizāciju šiem fondiem bieži vien ir problēmas ar efektivitātu. Paldies! Merci, monsieur. Pateicos, referentu kungs. Vai būtu kādi komentāri un vērojumi no zāles? Tādu nav. Visi visu saprata brīnišķīgi, tāpēc norādu, ka grozījumu iesniegšanas ter termiņš ir 19. Eh, oktobris, 2017. Eh, pēcpusdienā. Ja runājam par balsojumu, datums vēl nav nosprausts, bet eh, tas tuvojas. Tad vēl tad, tad tas būs plenāra sesijā. Tagad par 16. gada budžeta apstiprināšanu. Mums ir uh, balsošanas uh, saraksts, kuram mums būs jāiziet cauri, bet tagad paņemsim 5 minūšu pauzīt, lai tam sagatavotos. 5 minūtes, kolēģi, un tad tiksimies, lai balsotu. Izmantojiet šo brīdi, lai ievietot elektronisko karti balsošanas ierīcē. Ah oui, alors. Normalement, nous ne devons commencer qu'à 11 heures. Nē, šķiet, eh, mums būs jāsāk eh, pulkstens 11. Eh, nav iespējams atsākt darbu ātrāk. Roosevelt Carpini. Hein Donc, euh, hein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 La séance est reprise. Nu ko, kolēģi, atsākam darbu. Sāksim kādu īpašu darba uzdevumu. Runa ir par to, kāds būs mūsu politiskais vēstījums. Kāda politiskā bagāža būs mūsu uh, balsojumam par ES 16. gada budžetu. Jose Manuels Fernandes un uh, Jose, Jose Depre ir referenti Lūdzu, kolēģi, sagatavojiet eh, balsošanas iekārtas, ievietojot tajā savas balsošanas kartiņas, tā lai mēs varētu sākt eh, individuālo balsojumu. Vai esam gatavi, vai visi ir sagatavojušies, kas ir nogājis greizi? Balsošanas iekārtas nav ieslēgušās, darbojas. Kas tad? Nu, tad eh, balsosim ar roku pacelšanu, kas gan tam iekārtām ir noticis. Nu, labi, lūk arī tehniskas eh, ķibeles došu vārdu referentam un eh, vadošam referentam. Tātad notika balsojums septembra nogalē, un mūsu pozīcijā ir pāris grozījumi, pāris korekcijas veiktas kas aicina uz lielāku modrību. Un eh, līdz ar to mums ir jāapstiprina nepieciešamie grozījumā, grozījuma tekstā. Došu vārdu Jose Manuelam, mm, ģenerāla referenta kungam vārds. Paldies priekšsādātāji, tātad eh, ierastas eh, korekcijas, ierasti šie te mm, papildinājumi, gluži tehniski pēc savas dabas Tā vietā, lai eh, tērētu plenāru sesijas laiku, esam aicināti ar tiem tikt galā šeit, jo to būtība ir tehniska. Rubrika 1A eh, eh, līnija. Otrai, otrajā balsošanas pielikumā šeit ir ne, nepareizi cipars norādīts. 3 miljoni 594 tūkstoši eiro. Nevis 3 miljoni 954 tūkstoši. Lūk, kļūmē mm, šai te kategorijā norādīta aplāmā summa. Tā kā 3,594 tūkstoši. Tālāk otrā līnija 040103. Šeit eh, tas balsošanas sarakstā ir eh, otrajā apakša eh, blokā above DB. Mm, tātad pieņemot zināšanai padomus veikto samazinājumu un tagad ir jākoriģē parlamenta pieteiktais grozījums, kas šobrīd tad līdz ar to vairs nav korekts plus 10,2 eh, miljoni virs eh, DB. Kā gala rezultātā tātad šai tā summai ir jābūt 31,2 miljoniem. 49,533 333 miljonu vietā. Gala cipars 68,2 miljoni. Tālāk par uh, pilotu projektu un uh, sagatavošanās pasākumu daļu. Šeit ir uh, līnijā H2 no 702 7728. Parlaments mm, vēlas iestāties, lai summa šeit netiktu samazinātas. Tāpēc ir jābūt nevis 100 tūkstošiem, bet 120 tūkstošiem. Jaunā sagatavošanās darbība H3 līnija 3302 7712 par čigānu integrācijas atbalstu. Jaunā summa ir 500 tūkstoši, nevis 750. Uh, kategorija 5, līnija X01021104. Tātad balsošanas sarakstā trešā, trešā rubrika administratīvie izdevumi. Uh, grozījums INTA 6602, tātad ir kā papildinājums horizontālajā līnijā XX01021104 un papildi summa ir 40 tūkstoši. Ir um, jāprecizē tātad mērķa uh, šī te līnija, ka tā ir 20010211 um, budžeta tirniecības sādaļa. Nu, lūk, priekšsādātāji šādi tehniski precizējumi nepieciešami. Vai ir kādi jautājumi, tādu nav, nu tad kolēģi esam aicināti uh, balsot. Lūdzu, balsojam par šiem tehniskajiem grozījumiem. Paldies, vai ir kāds uh, pretējās domās? Tādu nav, vai kāds atturas? Neviens neatturas. Viens atturas. Nu labi. Tālāk. Joprojām nedarbojas elektroniskās uh, iekārtas. Nu, kas ir noticis? Nu, balsosim, balsosim, eh, balsojumam jānotiek tādā vai citādā veidā. Netērēsim laiku. Tātad. Uh, Tagad pa punktiem. Mm, otrais grozījums pirmajā punktā par, pret, atturas. Šis grozījums tiek noraidīts. Pirmais punkts, trešais grozījums. Grozījums iesniegts mutiski, to iesniedzis referents. Balsājam par. Paldies, tagad pret. Tādu nav. Vai kāds atturas, tāda arī nav. Līdz ar to šis grozījums tiek atbalstīts. Kompromiss uh, pirmais, uh, kas par? Vai kāds ir pret? Vai kāds atturas? Šis kompromiss līdz ar to tiek atbalstīts. Otrais punkts, sestais grozījums, kas par? Pret? Atturas? Grozījums tiek noraidīts. Tālāk devītais grozījums, tas ir eh, grozījums, kas iesniegts eh, mutiski, bet balsosim par to divās daļās. Pirmām kārtām eh, par frāzi recalls common treaties and agreements such as the Schengen and Dublin regulation par šo teikuma daļu. Kas par? Vai kāds ir pret? Vai kāds atturas? Nu, šķiet, ka pirmā grozījuma daļa tiek atbalstīta. Otrā daļa, atlikusī teikuma daļa par, pret, šķiet, ka otrā daļa tiek atbalstīta, bet īsti pārliecināts neesmu. Pārskatīsim. Tātad balsojam par 9. grozījumu otro daļu par. Saskaitām.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 15 contre. 15 pret, 14 pār. Cik atturējās? Neviens neatturējās. Viens atturējās. Līdz ar to otrā grozījuma daļa tiek noraidīta. grozījums tātad tiek atbalstīts tikai tā pirmajā, tikai tā pirmā daļa, bet pat tam lākam ir pie dzīvības atgriezušās mūsu balsošanas ierīces. Lūdzu, vispirms izmēģināsim, ieliekam ievietojam kartītes. Nu, vajadzētu visam sanākt. 32 balsojuši. Divi joprojām kavējas. Kurš vēl nav nobalsojis, vai kurš nevēlas balsot? Taranda kungs. Aha, jūs atkal jau. Labi, ja šo izmēģinājumu varam tad noslēgt un uh, līdz ar to balsot par devīto grozījumu. Uh, pāri paliek tikai tā pirmā daļa. Kas par šo grozījumu šādā redakcijā? Vai kāds ir pret? Vai kāds atturas? Šis grozījums grozītā veidā tiek atbalstīts. Desmitais grozījums. Desmitais. Trešais punkts. Desmitais grozījums Nu, pārbaudīsim. Priekšsēdētāja kungs. Piedodiet. Es domāju, nebija īsti skaidrs, par ko mēs nobalsojām. Jūs eh, likāt vēlreiz balsot par eh, devīto eh, grozījumu, par mutisko grozījumu vai par visu kopā? Par visu, par visu. To tajā versijā, ka paliek pāri tikai tā pirmā daļa. Tas ir tas jaunākais grozītais eh, variants. Grozīts grozījums tas ir. Paliek pār tikai tā pirmā daļa. Tad es gribētu, lai mēs atkārtotu balsojumu par šo grozījumu, jo mēs redzējām, ka skaitīšanā parādījās arī noraidījumi. Tagad eh, varbūt izrādīsies tā, ka eh, daži ir nobalsojuši par, īsti nezinot, par kuru grozījumu viņi balsoja. Bon, alors. Nu, labi. Nu, tad uh, balsojam. Uh, Gardies Zabals kundze, vēlties ko piebilst? Jā, es atvainojos. Nesam saņēmuši aktualizēto balsošanas sarakstu. Tur ļoti daudz kas mainās pastāvīgi mums nebija devīt, atsevišķais balsojums par devīto grozījumu, tādēļ, nu, te ir zinām pārpratumi, tādēļ gribētu tikai aicināt par to balsot, jo mēs gribētu balsot par otru, tātad par otrajā grozījuma daļā. Nous allons, nous... Aha. Labi, tad tagad uh, par mutiskā grozījuma pirmo daļu. Recalls, common treaties un tā tālāk, the Dublin regulation. Lūdzu, balsojam. Personāla balsojums par šādu apgrieztu, apcirptu grozījumu balsojumu. Beidzam balsot. Šī te grozījuma pirmā daļa tiek apstiprināta 19 pār, 4 pret, 10 atturas. Tagad par šī grozījuma otro daļu lūdzu balsojumu. Beidzam balsot. Tātad otrā daļa tiek atbalstīta, 26 pār, neviens pret, 6 atturas. Līdz ar to grozījums e, tā pilnā apmērā tiek atbalstīts. E, trešais punkts, desmitais grozījums par, pret, atturas, tas tiek noraidīts. 4. A punkts, 11. grozījums, kas par pret, atturas, noraidīts. 5. punkts, 12. grozījums, šeit ir arī referentā mutisks papildu grozījums par pret, atturas, pieņemts. 6. punkts, 13. grozījums, vai kāds to atbalsta? Kas pret? Vai kāds atturas? Tas tiek noraidīts. Sestais punkts, 14. grozījums. Šeit ir arī mutisks grozījums. Balsojam par. Pret. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Šis grozījums e, tiek atbalstīts 16 pār, 3 pret, 14 atturas. 7. E, punkts, 15. grozījums. Kas ir par? Pret? Atturas? Tas tiek noraidīts. 7. punkts, 16. grozījums par? Pret? Atturas? Apstiprināts. Septītais punkts, 17. grozījums par, pret. Pārbaudīsim. Lūdzu, balsojam. Pārbaudām. Beidzam balsot. Šis grozījums tiek noraidīts 12 pār 1 pret 20 atturas. 8. punkts, 18. grozījums lūdzu. Balsojam pret atturas, grozījums tiek noraidīts. 8. punkts, 19. par, šeit tā tad ir arī mutisks grozījums, Nē, tagad pret, atturas, apstiprināts. 8a jauns punkts, 20. grozījums par, pret, vai kāds atturas, tas tiek noraidīts. Otrais kompromiss, kas balso par otro kompromisu. Vai kāds ir pret? vai kāds atturas. Kompromiss tiek atbalstīts. Desmitais punkts, 24. grozījums, vai kāds ir par, vai kāds ir pret, kas atturas, noraidīts. Desmitais punkts, 25. grozījums, ir arī mutisks grozījums, kas par, kas pret, kas atturas, grozījums, līdz ar to tiek atbalstīts. 11. punkts, 26. grozījums par, pret, vai kāds atturas, noraidīts. 11. punkts 25. par pret atturas pieņemts. Tagad 11. punkts 29. par pret atturas tiek noraidīts. Trešais kompromiss. Vai kāds ir par? Vai kāds ir pret? Vai kāds atturas? Apstiprināts. 13. Eh, punkts, 33. grozījums. Eh, kas par? Vai kāds ir pret? Vai kāds atturas? Apstiprināts. 13. punkts, 34. Eh, atkrīt, jo nu pat apstiprinājām 33. Tagad 15. punkts, 36. grozījums. Kas par? Kas pret? Vai kāds atturas? Noraidīts. 15.36. Kas par? kas pret, kas atturas, norādīts. 15. punkts 37. Eh, eh, grozījums, kurš pār, pret, atturas, norādīts. 16. punkts A, jauns 38. grozījums par, pret. Pārbaudīsim. Sākam balsošanu. Skatāju klū. Beidzam balsot. Grozījums pieņemts. 19 valsts vispār 12 pret. Divi atturas. Uh, 39. grozījums 17. punkts, kurš par pret atturas pieņemts. 18. punkts 41. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 18. punkts 42. grozījums, kurš par pret atturas norādīts. 18.43. grozījums ar mutisku grozījumu no referenta puses, kurš par pret atturas pie, pieņemts. 44. grozījums, kurš par pret atturas norādīts. 18. punkts, 45. grozījums, kurš par pret atturas norādīts. 4. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 20. punkts 48. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 21. punkts 49. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 21. punkts 50. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 21. punkts, 51. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 22. punkts, 52. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 22. punkts, jauns 53. grozījums, kurš par, pret, atturas, noraidīts. 22b punkts, 54. grozījums, kurš par, pret, pret, atturas, noraidīts. 24. punkts 56. grozījums par, pret, pārbaudīsim. Sākam balsot. Skatāj klū. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts 24 valsts pret 8, 2 atturējās. 25. punkts, 57. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 25a punkts jauns, 58. grozījums, kurš par pret atturas norādīts. 25b punkts, kurš par pret atturas norādīts. 60. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 26. punkts 61. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 26. C punkts jauns 62. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 28. punkts 63. grozījums. Ar atsevišķu balsojumu par mutisko grozījumu. Tagad eh, pirmā mutiskā grozījuma daļa, kurš par pret atturas. Pirmā daļa ir pieņemta, otrā daļa, kurš par pret šķiet, ka noraidīta, bet pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums noraidīts. 19 balsis pret 15. 63. grozījums ar uh, mutiskā grozījuma pirmo daļu, ko tikko pieņēmām. Kurš par? Pret? Atturs? Līdz ar to šis grozījums ar mutisko grozījumu ir pieņemts. Piektais kompromiss. Kurš par? Tad ir trīs daļas. Kurš par pirmo daļu? Kurš pret? Pārbaudīsim, sākam balsot. Beidzam balsot. Pirmā daļa ir pieņemta 19 balsis pret 13. Otrā daļa. Kurš par? pret, kurš atturas, otrā daļa ir pieņemta. Tagad trešā daļa, kurš par, pret, atturas, trešā daļa ir pieņemta. Līdz ar to piektais kompromiss ir pieņemts. 31. punkts 70. grozījums, kurš par, pret, atturas, norādīts. 32. punkts 71. grozījums, kurš par, te ir arī tehniska korekcija, kurš par, pret atturas pieņemts. 33. punkts 72. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 35. punkts 73. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. 35. punkts jauns 74. grozījums, kurš par pret atturas noraidīts. Tagad sastais kompromiss. ar otro daļu? Nē. Tātad ko, sestais kompromiss. Kurš par sesto kompromisu? Kurš pret? Kurš atturas? Pieņemts. 38. punkts, 76. grozījums. Kurš par? Te ir mutiskas grozījums arī. Kurš par pret? Atturas? Pieņemts. 79. grozījums. Kurš par? Pret? Atturas? Noraidīts. 39. punkts, 80. grozījums, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 14. punkts, 81. grozījums ar mutisku grozījumu, kurš par, pret, atturas, pieņemts. 44. punkts, 82. grozījums, kurš par, pret, Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 19 balsis pret 15. 48. punkts. 83. grozījums. Kurš par? Pret. Kurš atturas? Pieņemts. 47. punkts. 84. grozījums. Ar mocisku grozījumu. Kurš par? pret atturas pieņemts. 85. grozījums 48. punkts, kurš par pret atturas noraidīts. 7. kompromiss, kurš par pret atturas pieņemts. 52. punkts 87. grozījums, kurš par pret atturas pieņemts. 53. punkts, 88. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 8. kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 94. punkts, 117. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Norādīts. Devītais kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Tagad eh, pārējās eh, sadaļas. 62. punkts, 91. grozījums, kurš par? Pret. Pārbaudīsim. Le scrutin est clos. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts ar 22 balsis pret 11. 60 A punkts jauns 90. grozījums. 63. punkts 92. un 93. grozījums. Tā kā 91. grozījums ir pieņemts, Tātad mums ir jābalso par 90. Ne, par 91. mēs esam nobalsojuši. Šis grozījums tika pieņemts. Tātad 90. un 92. par tiem jau ir nobalsots. Nē, par tiem ir jābalso. Par tiem var balsot kopā. Tad balsosim par 90 un 92 grozījumu. Kurš par? Pret? Un pārbaudīsim. O, man arī tagad ir jābalso. Ļoti labi. Tātad sākam balsot. Le jour, la carte, la carte. Ah oui, évidemment. Si je mettais ma carte, ce serait quand même beaucoup mieux. Euh, le scrutin est clos. Beidzam balsot. Šis grozījums ir pieņēmis 22 balsis par 11 pret, tātad ir runa par diviem grozījumiem. 63. grozījums, 93, 63. punkts, 93. grozījums, kurš par, pret, kurš atturas, noraidīts. 94. grozījums, kurš par? Pret. Kurš atturas? Norādīts. A kompromiss. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 98. grozījums. 66b jauns punkts. Kurš par? Pret Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir noraidīts. 17 balsts pret 15, 2 atturējušies. 97. grozījums, 67. jaunais punkts, kurš par pret atturas norādīts. 98. un 99. grozījums, kas ir identiski. Kurš par? Pret? Nav īsti skaidrs. Balsosim elektroniski personāla balsojums. Beidzam balsot. Grozījumi ir pieņemti 23 pār 5 pret 5 atturējās. Simtais grozījums, kurš par? Pret. Tad kurš par simto grozījumu, kurš pret? Kurš atturas? Šķiet, ka noraidīts. Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. 16 par 16 pret, bet Tarānkungs balsoja par. Pieņemts. Jā, tātad pieņemts. 101. grozījums, kurš par? Pret, atturas, pieņemts. 77. punkts ar mutisku grozījumu, ko iesniedz referents. 102. grozījums. Kurš par? Septiņdesmit septiņi C punkts, simt otrais grozījums ar mutisku grozījumu no referenta. Kurš par? Pret kurš atturas pieņemts. Gardija Zabalas kundze. Paldies, priekšādātāji. Tā kā šis grozījums tika pieņemts ar mutisko grozījumu, vai mēs varētu šeit balsot atsevišķi ar mūsu papildinājumu grozījums? ar aicinājumu birojam. Nu, viss šis grozījums patiesībā līdz pat tātad daļai, kur tiek runāts par parlamentu un 2017. gada budžetu. Nu, viss sociālistu grozījums mēs daļu vienkārši svītrojam un beigu daļu teikumam izņemam, lai tas būtu tātad saskaņojums, ja būtu pieņemts. Ļoti labi, vai viss bija skaidrs? Mēs esam pret motisko grozījumu.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 Ja mēs balsojam par šo otro daļu, tad īsnībā tas um, īsti neatbilst tam, ko es gribēju panākt. Šeit ir runa par diezgan delikātiem jautājumiem, par ko mēs spriedām jūlijā un par kuriem nobalsoja plenārsēde. Mēs varētu par to balsot, bet ja mēs balsosim, tad es gribētu, lai mēs balsojam pret manis norādīto iemeslu dēļ. Alors, <coughs> la règle est que si... Tātad, uh, Noteikums ir tāds, ka ja ir trīs deputāti, kas ir pret uh, motiskā balss, motisko uh, grozījumu, tad īsnībā mēs jau esam nobalsojuši par šo motisko grozījumu. Bet te ir runa par atsevišķu balsojumu. Mēs uzskatām, ka šis motiskais grozījums neatiecas uz Gardiezabals kundzes uh, minētos daļu. Un tas nozīmē, ka mēs varētu par šo uh, daļu balsot. Kurš ir par uh, to, ka mēs balsosim par šo daļu? Tātad mums šeit ir jābalso par to, vai mums ir jābalso. Personāla balsojums sākam uh, balsot. Scrutin est clos. Beidzam balsot. Šis pieprasījums ir noraidīts 19 balsis pret 13. Līdz ar to beig kompromiss. Kurš par? Pret? Atturas. Kompromiss ir pieņemts. Referentkungs lūdzu. Pardon. Uh, ce que je vais dire maintenant concerne. Tas, euh, ko es teikšu, nav uh, nekāda politiska problēma. Te ir runa par faktiem. Tad 77. punkts, 104. grozījums, 109. un 110. grozījums. Ar šiem grozījumiem mēs gribam piešķirt jaunus uzdevumus iekšējiem revidentiem. Es uh, paskatījos finanšu regulējumā, un tātad te ir runa par uzdevumu piešķiršanu iekšējiem revidentiem, un uh, tas tagad tiks iekļauts biroja kompetencē. Šeit ir runa par finanšu noteikumu piemērošanu, un šeit tiek teikts, ka iekšējais revidents veids tikai iekšējās revīzijas funkcijas, dara to neatkarīgi, uh, veicot šīs revīzijas, un viņš nedrīkst saņemt nekādus norādījumus trīs grozījumos, par kuriem es tikko runāju, tiek dotas vadlīnijas iekšējiem revidentiem, un tā kā šeit nav atbilstības finanšu regulējumam, mēs nevaram atbalstīt tās daļas grozījumos, kas papildina iekšējo revidentu funkcijas. Tātad šīs attiecības starp iekšējo uh, revidentu un biroju ir e, apskatītas e, jau 2016. gadā pieņemtajos dokumentos hartā, un līdz ar to mēs nevaram akceptēt e, šeit kaut kādus grozījumus. Mankas kungs. Ja auditori niek... Paldies, priekšsēdētāji. Ja auditors ir kādam pakļauts, tad attiecīgi revidentam šajā gadījumā ir jāsaņem instrukcijas no vadošā personāla, un ja, priekš, ja priekšnieks tur nav, tad var neatkarīgi rīkoties. Šeit nav nekādas augšējas hierarhijas. Es pat tiešām um, atvainojos, bet es tikko ieskatījos finanšu regulējuma tekstā, un te ir ļoti skaidri teikts, ka iekšējais revidents veic savas funkcijas neatkarīgi un nevar saņemt nekādus norādījumus. Tas ir skaidrs. Fernandes kungs. Es nezinu, vai eh, sociāldemokrāti vēlas šeit atsaukt grozījumus, bet saskaņā ar tikko sniegtiem skaidrojumiem, manuprāt, šie grozījumi nav pieņemami. Tieši to mēs pašlaik arī domājam, saka priekšādētājs. Jā, tie nav pieņemami grozījumi. Ja šeit rodas pretrunas ar finanšu regulu, tad Nous allons, nous allons procéder au vote. Labi, balsosim. Referenta viedoklis uh, tika tikko skaidri paust, tas balstās uz uh, tiesību akta tekstu, un īstenībā šeit ir runa par to, ka mēs nevaram pieņemt šādus grozījumus, tāpēc, ka viņi runā pretī finanšu regulai. Atgādināšu, ko es tikko teicu, un gribētu norādīt, ka tas attiecas uz 104. grozījumu, 109. grozījumu un 110. grozījumu jo visi šie grozījumi balstās uz vienu un to pašu pamatojumu. Kurš uh, tagad pieņems lēmumu par šo grozījumu nepieņemamību, vai tas būtu komitejas priekšsēdētājs? Jā, es uzskatu, ka šie grozījumi nav pieņemami, ņemot vērā regulu. Gadies Zabalas kundzei. Dažos. Priekšsēdētāji divas lietas. Pirmkārt, mēs nedomājam, ka šeit rodas pretrunas ar finanšu regulu, bet nu labi, tas būtu jūsu kritērijs. Otrām kārtām es gribētu, lai uh, darbs pie grozījumu nepieņemšanas būtu daudz konkrētāks. Manuprāt, mēs esam eh, nobalsojuši par ļoti daudziem grozījumiem attiecībā uz Eiropas parlamenta budžetu, kuriem nevajadzēja būt īstenībā pieņemtiem. Es negribētu teikt, ka šie grozījumi nav pieņemami. Es īstenībā jau par to runāju iepriekšējā sasaukumā. Un īstenībā mums vajadzētu vairāk strādāt pie tā, lai paskatītos, vai grozījumi ir pieņemami vai nē. Mums vajadzētu vienādus kritērijus piemērot visiem grozījumiem. Jā, es gribētu pildīt šo grūto uzdevumu, un es negribētu, lai uh, man šeit pārmet uh, neobjektivitāti. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Patiešām tas ir bīstams arguments, ko tikko kolēģi minēja. Budžeta regula ir pilnīgi skaidra un precīza. Mēs nevaram šeit ierakstīt mūsu rezolūcijās kaut kādus priekšrakstus, kas runā pretī mūsu iekšējiem noteikumiem. Un, protams, ja mēs šeit iejauksimies biroja atbildībā, īstenībā mēs būsim ļoti bīstamā teritorijā, kur mums nemaz nevajadzētu iet iekšā. Es domāju, ka ja sociāldemokrāta grupa nevēlas tagad iedzināties strīdā, bet vienkārši akceptē šo finanšu regulas tekstu, tad mums nu, nevajadzētu vairs šeit neko pat eh, domāt tālāk darīt. Mums vienkārši ir jāpaļaujas uz uh, finanšu regulu. Quoi que vous retiriez vos amendements Vai jūs atsaucat savus grozījumus? Ça m'éviterait de prononcer l'irrecevabilité. Tad man nebūtu jāpaziņo par eh, šo grozījumu nepieņemamību. Écoutez, je vais pour, pour soulager ma conscience. Lai man sirdsapziņa būtu mierīga, es uh, likšu visiem nobalsot par 104. grozījumu. Ja balsojums būs negatīvs par 104. grozījumu, tad mēs par pārējiem diviem grozījumiem nebalsosim. Jā, iebildums. Par 104. grozījumu es gribētu, lai mēs balsotu, svītrojot, par pēdējo, svītrojot pēdējo punktu. Mums ir jārespektē manis minētais pamatājums, tātad mēs varam balsot par 104. grozījumu, kur ir runa par strīdīgā punkta svītrošanu. Tātad mēs dzēšam to, ka considers un tā tālāk. Considers that this overview should be validated by the internal auditors and under the responsibility of the Parliament Bureau. Tātad balsosim par 104. grozījumu šā, ar šādām referenta korekcijām. Kurš ir par? Pret? šīs grozījums ir pieņemts. Budžeta komiteja uzskata, ka revidenta uzdevumus nedrīkst pakļaut biroja kompetencei. Līdz ar to par 109 un 110 grozījumu es nelikšu balsot. 105. grozījums, kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. 106. grozījums, kurš par? pret pieņemts 107. grozījums ar mutisku grozījumu, ar kuru tiek dzēsts teksts and open dialogue and should ensure. Kurš par? Pret? Pārbaudīsim. Sākam balsot. Beidzam balsot. Grozījums ir pieņemts. 21 balss pret 11 balsīm. Simt astotais grozījums, kurš par? Pret. Atturis. Pieņemts. 109, 110 atkrīt, 100. Uh, 11. grozījums, kurš par? Pret. Atturas pieņemts. Simt divpadsmitais grozījums atkarīja, tāpēc, ka nobalsājām pār 111. gardieza balas kundzei. Es tev es... es atvainojos, ka es sarežģīju šobrīd situāciju, bet Līdzīgi kā iepriekšējā balsojuma gadījumā, arī šeit mēs gribētu, lai 112. neatkrīt, jo mūsuprāt par to var balsot kā par papildinājumu 111. 111. grozījums ir krietni detalizētāks, tur nosacīti, tur ir nosacījumi attiecībā uz to, kā iegrāmatot vispārīgos tēriņus, tādēļ mēs aicinātu 112. kā papildinājumu 111. tomēr pieņemt. L'ensemble du l'ensemble du 100, 112 ou bien une partie seulement? Vai te runa par visu 112. grozījumu vai tikai par tā daļu? Just une partie. Te runa tikai par vienu daļu. Tātad te da, runa par daļu, kas sākas ar interalija. Interalija un tā tālāk. Improve modality of random controls. Oh, oh. Monsieur le rapporteur. Referent, kungs, lūdzu. Monsieur le Président, nous avons. Priekšādātāji, esam daudz par to diskutējuši. Strikti interpretējot, varētu teikt, ka uh, balsojums par 111. grozījumu, uh, mm, ja nobalso par 111. grozījumu, tad 112. atkrīt. Bet te ir runa arī par to, ka mums vajadzētu balsot pret, jo šeit ir iekļautas dažādas specifikācijas par kurām mēs nekad neesam vienojušies. Ja mēs būtu vienojušies, tad es eh, varētu teikt, ka mums tas ir jāatbalsta, taču mēs nekad nevienojāmies par to, kādā veidā vajadzētu organizēt šīs kontrolas. Šī iemesla dēļ es gribētu lūgt, lai mēs nebalsotu par šo grozījumu. Rūbīga kungs, es piekrītu referentam. Es uzskatu, ka ar 111. Uh, grozījumu mēs e, ļoti labi izskaidrojam, kā mums vajadzētu rīkoties. Tieši tāpēc 112. nav pieņemams. Es neuzskatu, ka mums par to vajadzētu balsot, tāpēc, ka viss šis jautājums jau ir um, skaidrs ar 111. grozījumu. E, mēs balsosim par pēdējo daļu, tātad divas pēdējās rindiņas šajā grozījumā. Kurš par? Pret? Norādīts. 114. grozījums par pret atturas norādīts. 115. grozījums par pret norādīts. 116. par pret atturas pieņemts. Et vient l'amendement numéro 1. Un līdz ar to nonākam pie balsojuma beigu fāzes. Pirmais eh, grozījums, eh, tagad balsojam par to, tagad pret, arī dzen tiek noraidīts. Tagad specializēto komiteju eh, viedoklis, tiksim galā ar tiem, balsosim blokam iebildumu nav pret šādu manu ierosinājumu. Eh, piedodiet eh, priekšsādātāji, ka jūs eh, kavēja, bet budžeta pienācīga kontrola ir nozīmīgs uzdevums, un kāpēc, kā tad to ņemot vērā var nosaukt, ka šie neietilpst tvērumā šie grozījumi. Tas, manuprāt, ir neiespējami. Uh, Uh, budžeta komitejai ir kas uh, sakāms, un tā ir tiesīgi izteikties uh, par budžeta jautājumiem. To nedrīkst atraidīt kā tvērumā neietilpstošu. Kuru tieši? Nu, tad galvenais referents atzinuma autors varētu mums palīdzēt, varbūt. Uzdosim jautājumu Fernandesa kungam, kura tā bija lapusa desmitājam. Budža grozījumie ja? vai par kontroli. Vārds budošajam referentam. Liels paldies priekšsādātāji. Mēs šeit runājam par rezolūciju rezolūcijai jābūt skaidrai, konsekventai, un tur vajadzētu izvairīties arī no atklāš, uh, atkārtošanās. Tekstam ir jābūt loģiskam, visaptverošam, saprotamam. Šeit ir ļoti daudz lietu, kas ir ārpus aptvēruma, un tādēļ es tās pret tām iebilstu. Es pret tām iebilstu, jo tās neiedarās kopējā rezolūcijas loģikā. Es, protams, gribu, lai teksts būtu konsekvents un atbilstu rezolūcijām, kas iepriekš pieņemts. Daļa tur ir um, atbilstoša grozījumiem, bet mēs pieņēmām šādu tekstu. Un rezolūcijai, kā mēs to pieņemsim, ir jāatbilst arī budžeta grozījumiem, kurus pieņēmām. Ir jābūt konsekvencei. Mēs vēlamies, lai šis priekšlikums atbilstu citiem budžeta priekšlikumiem. Gribētu vēlreiz pateikties sekretariātam par viņu neatsvaramo palīdzību šajā ļoti smagajā darbā. Un, lai arī iespējams jūs varat piekrist daudzām lietām šeit pēc būtības, mēs nevaram pilnīgi visu pieņemt un pārņemt, un tad beig beigās mums būs uh, pilnīgs mikslis, bet uh, jēgas tur īsti nebūs. Tāds būtu pamatojums. Mēs gribētu tādu saprotamu, konsekventu tekstu, un vēlamies tajā pašā laikā arī tādu tekstu, kas atbilstu budžeta grozījumiem, kā tie, kurus jau pieņēmām. Tam tekstā ir jāatspoguļojas, un tādēļ šāda situācija, šāds rezultāts. Esmu pateicīga Reslavas kundzei par to, ka viņa tiešām uz to arī atsaucās un norādīja. Es ceru, ka tagad būs saprotams, ka daļa no šiem grozījumiem, lai arī es tiem varu pēc būtības piekrist, ir ārpus aptvērumu, un tas varbūt skaidro arī to, kas notika citu komiteju gadījumā. Laslau kundze. Jā, vienmēr jau ir interesanti, kad mēs atklājam šādus pamatojumus. Man ir patiešām žēl, ka visi šie mēģinājumi nodrošināt cauradzamību finanšu inženierijas instrumentos ņemot vērā visas šīs problēmas, ko esam atklājuši īstenošanā. Tad, tad ir runa par 49 miljardiem eiro no budžeta, kas tiek izmaksāti, par kuriem ir jādod savus uh, apstiprinājums. Es uzskatu, ka šeit vajadzētu labāk identificēt visas problēmas. Man, man tiešām ir žēl, ka tā notiek, un tas īstenībā arī neko labu nesaka par mūsu uh, divu komiteju sadarbību. Uh, Galu galā te ir runa par uh, mērķiem, mums ir jāsadarbojas, un tad šādā veidā mēs būsim daudz spēcīgāki. Taču šīs diskusijas uh, ir notikušas jau daudzas reizes. Eh bien, grâce à vous, il a lieu, monsieur. Nu, paldies, eh, paldies arī jums, eh, referenta kungs. Nu, vēlos sniegt papildu informāciju, kas, eh, manuprāt, visiem jau bija skaidri zināma, bet, nu, izskatās, ka tomēr nē. Uh, lai komiteja tiktu iekļauta šai, šai gala procesā, šai rezolūcijas apstiprināšanas procesā. Nu, labi, šis dokuments tātad tiks sagatavots publicēšanai. Budžeta komitejas, eh, kontrolas komiteja tad eh, par to parūpēsies nodrošinot pietiekamu tātad tiesisko paļāvību, pārskatāmību, taisnīgumu visos šajos plānos. Bet tagad Graslers kundze uzkavēsimies pie apsvērumiem, pie tā, ko sacīja referents, un pēc tam balsosim kopumā par specializēto komiteju pozīcijām. Uh, Nu, tā tad balsēm par šo atzinumu. Kas par? Pateicos, kas ir pret? Tādu šķiet nav. Neviens arī negrasās apturēties. Līdz ar to tagad esam aicināti izteikties par visu šo rezolūciju kopumā ar grozījumiem, ko tajā esam nu pat apstiprinājuši. Sākam balsot, kolēģi! Beidzam balsot. Teksts eh, tiek apstiprināts 24 pār 3 pret 7 atturās. Apsveicu eh, referentu. Paldies ikvienam, kas piedalījās šajā balsojumā. Un līdz ar to, darbie kolēģi, Lankas kungs Paldies, priekšsēdētāji. Viens komentārs tikai. Kad balsojām par iepši, iep, iekšējiem revidentiem, jāsaka arī vairākiem, vairākām citām iestādēm ir līdzīga sistēma, kā mums tādēļ šeit mums vajadzēs uh, apstiprināt referentu teikto, jo, nu, nevaram, nevar būt tā, ka um, ir šādi noteikumi, kas ir pretrunā ar Eiropas Savienības noteikumiem, bet citas iestādes tos izmanto vēl aizvien. Labi, citu jautājumu nav. Nu, tad uh, tiekamies uh, ārkārtas uh, budž un lībe uh, sanāksmē 19. oktobrī uh, vakarpusē un arī 22. Nu, te, diemžēl, nekas nav mainījies. Zā, tātad šķiet nebūs iespējams dabūt pilnu tulkojumu režīmu. Nu, un tāpat arī atsevišķi kolēģi nespēs ierasties. Bet, nu, šī rīta darbu esam pabeiguši. Paldies visiem, kas piedalījās. Thank you. Je, rappelle, je me permets de vous rappeler que ce soir à 10. Atgādināšu, ka šovakar 19. mums ir eh, jauktā komiteja, kurā FCI valdes eh, vadītā, vadošo amatu nominantus eh, uzklausīsim un izklaušināsim, tā kā esiet lūdzu šeit